Sāksim mūsu apakškomitejas sēdi. Es runāšu poļu valodā. Gribu visiem novēlēt labu rītu. Liels prieks jūs redzēt mūsu apakškomitejas sēdē. E, porządek dzisiejszego posiedzenia został Państwu posłom dostarczony. Czy są uwagi do... Visi esat saņēmuši darba kārtības projektu, vai ir kādi komentāri par to? Neredzu nekādas iebildes vai komentārus. Gribētu jūs informēt, ka komitejas priekšsādātāja Lohbīlers kundze piedalās Eiropas parlamenta delegācijas braucienā uz Ņujorku, kur šī delegācija apmeklēs ANO ģenerālās asamblejas sēdi. Un tādēļ jums nāksies samierināties ar mani. Es vadīšu šo sēdi. Ceru, ka mūsu sadarbība visu dienu būs auglīga. Esat saņēmuši darba kārtības projektu. Ir paredzēti jautājumi, un pēc tam runāsim par situāciju Dienvidaustrumāzijā, jo īpaši Rietumpapuā un Indonēzijā. Pēc tam runāsim par cilvēktiesību stāvokli Birmā. Pēcpusdienā sēdes otrajā daļā pie mums ieradīsies Popovska kungs no Eiropas ārējās darbības dienas ģenerāla ģenerālsekretariātā. Pēc tam runāsim par Ēģipti, pulksten 16.30 par situāciju Svazilendā. Pēc tam par zi Ziemeļu un Dienvidu Koreju un beig beigās paš, pats pēdējais jautājums ir Gvinējas republika. Jūs redzat, ka darba kārtība šodien ir ārkārtīgi bagāta. Es ceru, ka mēs varēsim par visiem šiem jautājumiem spriest padziļināti. Otrais eh, darba kārtības punkts ir 3. un 4. oktobra sēdes protokola apstiprināšana. Vai ir kādi komentāri? Ja nevienam nav komentāru, tad uzskatīsim šo protokolu par pieņemtu. Priekšsēdētāji paziņojumi. Gribētu atgādināt, ka pēdējās plenāras sesijas laikā Strasbūrā mēs pieņēmām Eiropas parlamenta rezolūciju par situāciju Irānā. Īpaši daudz runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem Irānā Parlaments izteica savas ļoti pamatotās bažas par e, cilvēktiesību situāciju Irānā, kas aizvien pasliktinās. Mēs redzam, ka aizvien vairāk cilvēku tiek apcietināti, ir politiskie aktīvisti, trūkst taisnīgas tiesas, tiek vajātas e, etniskās un reliģiskās minoritātes – cilvēktiesību aizstāvji, advokāti, juristi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi tiek vajāti. Diemžēl ir ļoti daudz arī tādu cilvēku skaits, kas tiek sodīti ar nāvi. Nāves sods tiek piemērots pat nepilngadīgiem. Eiropas parlaments aicina Irānu ieviest nāves sodu moratoriju. Mēs zinām, ka šobrīd mūsu pieņemtās rezolūcijas Irānā netiek ņemtas vērā. Nākamajā sēdē, kas paredzēta deve komitejai 5. decembrī, mēs tiksimies ar ANO speciālo pārstāvi Irānas jautājumos ar Šakita kungu, un es ceru, ka šajā tikšanās laikā mēs varēsim padziļināti apspriest dažādus ar Irānu saistītos jautājumus. Tāpat arī iepriekšējā plenārsesijā sesijā pieņēmām rezolūciju par Ēģipti, par emuāru autoru Alā Abdel Fatā, kurš ir ieslodzīts cietumā, un mēs savā rezolūcijā aicinām viņu tūdaļ pat atbrīvot. Mēs aicinājām rezolūcijā Ēģiptes varas iestādes neizšķirt civila personu lietas kara tiesā, kā tas šobrīd tiek darīts Eģiptē. Šodien mēs vēl atgriezīsimies pie šī jautājuma mūsu šīs dienas sēdē. Es domāju, ka šīs debatas šodien būs ļoti interesantas. 28. oktobrī, novembrī notika Eiropas Savienības ASV galotņu tikšanās šīs tikšanās laikā tika pieņemta rezolūcija, kurā Eiropas parlaments aicina Eiropas Savienību un ASV stiprināt sadarbību abu kontinentu vidū mieru iedibināšanas vārdā. E, Tāpat arī tika runāts par tirdzniecību, par investīcijām, par situāciju darba tirgu un darba vietu skaita palielināšanu. Mēs teicām, ka būtu labi veicināt dialogu atsākšanu starp Izraēlu un Palestīnu. Mēs atbalstām palestīniešu vēlmi tikt pārstāvētiem ANO. Šajā rezolūcijā mēs atbalstām jaunās demokrātijas Ziemeļāfrikā. Mēs ceram, ka tās turpinās mierīgi attīstīties. Mēs šajā rezolūcijā arī kritizējam Irānu un aprakstām tās briesmas, ko šī valsts rada, tādēļ, ka tai drīz būs pašai savi kodoli ieroči. Tāpat nesen esam pieņēmuši rezolūciju par Ukrainu. Eiropas parlamenta ārlietu komiteja 17. novembrī pieņēma rezolūcijas tekstu vai rekomendāciju par asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Mēs vēlamies, lai Eiropas sarunvedēji darītu viss, kas ir viņu spēkos, lai šis nolīgums tiktu pēc iespējas drīzāk uh, parafēts un pēc tam parakstīts, cerams, līdz šī gada beigām. Līguma parakstīšanai ir jānotiek saskaņā ar Eiropas parlamenta rezolūciju, kas tika pieņemta 27. oktobrī. Rezolūcijas tekstā mēs uzsvērām Jūlijas Timošenko gadījuma nozīgumu. Tas, ka viņai netiek izvirzīta konkrēta apsūdzība, var radīt šķēršļus līguma parakstīšanai. Esam pēdējā laikā saņēmuši informāciju par Jūlijas Timošenko veselības stāvokli. Esam uzklausījuši daudzas balsis, kas mūs aicina izteikt solidaritāti Jūlijai Timošenko. 25. novembrī svinējām starptautisko dienu cīņai pret vardarbību pret sievietēm. Par šo tēmu debatējām mūsu apakškomitejā, notika viedokļu apmaiņa arī ar dažādu citu valstu pārstāvjiem. Ieradās pārstāvi no Kongo, Liberijas un Afganistānas. Viņi stāstīja par savu pieredzi savās valstīs e, bruņoto konfliktu laikā. ANO drošības padomi šobrīd atzīst seksuālo vardarbību kā mērtiecīgu kara taktiku. Un tā ir pilnīgi apzināta taktika, ko mēdz izmantot karojošās puses. Līdz ar to pirmoreiz vēsturē var saukt pie atbildības tos cilvēkus, kas aicina izmantot šādu taktiku. 125 valstis ir parakstījušas tekstu ANO struktūrās, uh, kas nosoda vardarbību mājās un ģimenē. Tas ir būtisks solis uz priekšu, bet, protams, ka šī problēma nav atrisināta un tādēļ cilvēktiesība apakškomiteja noteikti spriedīs par to vēl nevienreiz vien savās sēdēs. Gribētu pieminēt arī to, ka mēs esam runājuši par Aleksu Bjalacki, kas ir cilvēktiesību aktīvists, kas savulaik ieradās šeit Eiropas parlamentā un uzrunāja ārlietu komiteju. Viņš ieradās pie mums šī gada jūnijā. Šeit es varu runāt tikai savā vārdā. Es domāju, ka Aleksa Bjalatska līgu runa bija viens no iemesliem, kādēļ Baltkrievijas varas iestādes uh, Viņu pēc tam apcietināja 24. novembrī, viņam piesprieda piespiedu darbus, labošanas darbus četru ar pusgadu garumā. Uh, Aleksis Bielackis tika apsūdzēts tajā, ka viņam ir nelegāli ienākumi, un tā, tas arī ir galvenais pamats viņa apsūdzībai un viņa apcietināšanai. Eiropas parlaments eh, presē publicēja speciālu paziņojumu par Bielacki. Tā bija informācija par Eiropas parlamenta eh, nesenākajām rezolūcijām, kas ir tapušas ārlietu komiteja un cilvēktiesība apakškomiteja. Bet tagad pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta. Jautājumu laiks. Pirmo jautājumu ir iesniegusi Nikola Kīla Nielsena. Jautājums tika nodots Frīdai Brēpels kundzei, un es aicināšu viņu arī prezentēt šo jautājumu. Brēpels, no Mikls. Eh, dank u wel, eh, voorzitter. Ik, uh, eh, of er werd mij gevraagd om... Paldies, priekšsēdētāji. Man lūdza pārņemt Nikolas uzdoto jautājumu. Viņa nav Ņujorkā, bet viņa ierad, ieradīsies šī sanāksmē nedaudz vēlāk viņi ceļo no Francijas. Bet eh, man šķiet, ka šis jautājums jau ir iesniegts komisijai. Jautājums pats par sevi ir pilnīgi skaidrs. Mēs runājam par spīdzināšanas veidiem, kas vērsti uz konkrētu dzīmumu. Jautājums ir par to, vai jaunās vadlīnijas uh, kuras Eiropas Savienība šobrīd sagatavo cīņā pret spīdzināšanu. Un tātad kādā mērā komisija ir gatava nodrošināt, ka šī dzimuma dimensija spīdzināšanas jautājumos arī tiek ņemta vērā, strādājot pie šīm vadlīnijām. Paldies, priekšsētāji. Paldies. Mišels Fons atbildēs šo jautājumu. Thank you very much. Uh... Paldies. Minētie spīdzināšanas piemēri, piemēram, par izvarošanu, ģentālu sakropļošanu un tam līdzīgi, tie tiek skatīti citās ES vadlīnijās, proti, kur mēs runājam, kā cīnīties pret vardarbību pret sievietēm un meitenēm. 2010. gada decembrī padoms darbu grupa, kas strādā darba ar cilvēktiesībām, nosprauda vairākas globāls un reģionāls prioritātes attiecībā uz šīm vadlinijām. Uh, tostarp tik runāts par agrīnām un piespiedu laulībām. Šī kampaņa drīz tiks uzsākta par sieviešu politisko iesaistīšanos, par sieviešu ģenitāliju sakropļojumu, par to tiks uh, skatīt nākamgad, seksuālā vardarbība un izvarošana bruņotu konfliktu laikā, arī šī kampaņa tiks uzsākta nākamgad. Tā kā šie jautājumi ir skatīti tikai citā uh, līmenī, bet tiek sagatavots pārskats arī Eiropas Savienības vadlīnijām attiecībā uz spīdzināšanu. Un šobrīd šīs uh, process ir uh, finiša posmā. Uh, sadarbībā ar visām dalībvalstīm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un mērķis, kā vienmēr, ir mudināt valstis cīnīties pret uh, spīdzināšanu pazemojošu attieksmi. Līdz ar to ir izveidota īpaša nodaļa vadlīnijās, kas ir par grupām, kurām nepieciešama īpaša aizsardzība kur mēs runājam par to, ka jāveicina trešās valstis īstenot un ieviest standartus, lai nodrošinātu aizsardzību no spīdzināšanas sievietēm un citām mazāk sargātām grupām. Konsultāciju procesa laikā šīs nodaļas detaļas vēl tiek pieslīpētas, un tā tad mēs esam nosakušos jautājumus par vardarbību pret sievietēm un spīdzināšanu. Es ceru, ka tas savā ziņā atbild uz uzdoto jautājumu. Paldies! Vai ir vēl kāds jautājums? Paldies! Paldies uh, komisē par sniegto informāciju. Pats svarīgākais manai kolēģiem mums visiem ir uh, tas, ka šī problēma tiek risināta vai tas tik darīts ar šo direktīvu, vai ar kādas citas direktīvas palīdzību, tas jau nav tas būtiskākais. Kādā brīdī šīs divas pakotnes tiks apvienotas un iesniegtas vienā laikā. Un mēs šajā komitejā ļoti rūpīgi sekosim notiekušajam darbam. Paldies! Liels paldies! Tagad pārējiem pie nākamā jautājuma jautājums ir par Izraels juridisko noteikumu attiecībā uz nevalstisko organizāciju darbību. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, mēs nedaudz mainīsim vietām jautājumus, un pirms šī Izraels jautājuma pievērsīsimies runāsim par jautājumu, ko iesniedz Domska kungs. Un runa ir par uh, līdzekļiem Kubai. Of, uh, my colleague, uh, eh, Ms. Andrikēne, I would like to... Andrikēnes kundze, man ir šāds jautājums. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības instrumentu cilvēku tiesībām. Un mēs zinām, ka tam ir vērā ņemams budžets, galvenokārt īstenots ar līdzpriekšlikumiem un tiek finansēta vairāk kā tūkstots projektu vairāk kā simts valstīs jautājums, kādēļ Kuba, kurai ir ļoti e, sliktas, slikti rādītāji cilvēktiesību ziņā, kādēļ tur nav nekādi nosagumi šī dokumentā. Pēdējais jautājums ir, kuri šitad šie projekti varētu saņemt uh, finansējumu. Eh, pana Džona Alogiru. Paldies. Aicināšu Alogirio kungu atbildēt uz šo jautājumu. Eh, good morning. Paldies un labrīt visiem. Par šo jautājumu es varu teikt, pirms 2008. gada, kad tika turpināta sadarbībā ar Kubu mums bija vairāki eh, projekti, kas tika finansēti, bet tie bija galvenokārt eh, sociālas koheizijas politika. Pēdējā laikā mēs esam snieguši atbalstu tādām operācijām, kā mēs atbalstījām arī iepriekš, tātad starp eh, nevalstiskām organizācijām. Kopš mēs esam atsākuši sadarbību 2008. gadā, mēs esam daudz vairāk snieguši atbalstu šādiem budžetiem, piešķiru, šādiem projektiem, piešķirot 3 miljonus šādu veidu projektiem, salīdzinoši ar iepriekšējo summu, kas bija aptuveni 300 tūkstoši. Runājot par šo Eiropas instrumentu demokrātiem un cilvēktiesībām, tie projekti tiek risināti ļoti atklātā veidā un ņemot vērā, ka Kubā šīs darbības netiek uzskatītas par atbilstošām spēkā esošajiem tiesību aktiem. Šādu projektu īstenošana var radīt raud tiem, kas to īsteno, un tiem, kas tie var, kam tie varētu nākt par labu un tas ievērojami apgrūtina situāciju ar ASV. Viens no operatoriem ir apcietināts un saņēmis ļoti garu uh, ieslodzījumu. Tātad mēs redzam, ka tiek apdraudēts ne tikai pats projekts, bet arī tā īstenotājs un attiecības ar ASV. Eiropas ārējās darbības dienests. Mēs esam joprojām pilnībā apņēmušies sniegt atbalstu cilvēktiesībām un joprojām turpinām politisko dialogu ar Kubu. Manuprāt, mēs esam sasnieguši ievērojumu progresu šajā politiskajā dialogā. Lai arī var, protams, teikt, ka pilsētiskais dialogs nav vienīgais iemesls, kādēļ panākt zināms progress cilvēku tiesību jomā. Nu, tomēr šis politiskais dialogs ir veicinājis arī, piemēram, politisko ieslodzīto atbrīvošanu Kubā un saskaņā ar Amnesty International ziņojumu vairs nav šādu ieslodzīto Kubā. Tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu, un arī es uzskatu politiskais dialogs un mūsu piekoptā politika, kuru izteno Savienība un dalība valstis, ir sniegus zināms rezultāts. Protams, Cilvēktiesības ir pats svarīgākais jautājums mūsu attiecībās ar Kubu, un mēs joprojām pie šādas nostājas pieturēsimies arī politiskā dialoga laikā. Paldies! Un komisijas vai ir? Nē. Tonski kungs, vai jums ir papildi jautājums? Nē. Tad paldies par jautājumu un par atbildi. Priekšsēdētājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad pāriesim pie Frīdas Brīpols jautājuma. Un šis jautājums ir par Izraels diviem tiesību aktiem, kas neapšaubāmi liek šķēršļus nevalstisko organizāciju darbībai. Brīpols kundze, vārds jums. Paldies, priekšsētāji. Mēs runājam par NVO un to darbību Izrēlā, un nav jau pirmā reize, kad mēs šādu jautājumu skatām mūsu starpā. Eiropas parlaments kopumā, ne tikai mūsu komiteja, jau vairākas reizes runājas par šiem jautājumiem. Pagājuši gadu mēs pieņēmām arī rezolūciju attiecībā uz to, bet uh, pirms pāris nedēļām Izraels parlamentā likumdošanas komitejā tika balsots par vairākiem likumdošanas priešlikumiem, un to mērķis ir apgrūtināt pilsoniskās sabiedrības darbu Izrēlā, NVO un citām organizācijām. Tas ir saistīts tieši ar finansējumu, apgrūtinājumiem un citas lietas, mēs uzskatām, ka tas var lielā mērā ietekmēt uh, izteiksmes brīvību Izrēlā. Uz doto brīdi šie priekšlikumi vēl nav pieņemti Kneseta plenāra sesijā. Notiks uh, diskusijas par uh, likumprojektiem. Tātad vairāki nozīmīgi politiskie spēlētāji par to runās, bet jebkurā gadījumā šie priekšlikumi ir saņēmuši atbalstu komitejā, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, un mērķis ir, ir īstenot šos likumus. Tādēļ man ir vairāki jautājumi komisijai. Esmu tos jau iesniegusi arī e, komisijai rakstiski. Un būtu ļoti interesanti dzirdēt, kas komisijai par to ir sakāms. Paldies! Lona Gabričī kungs atbildēs uz šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, gribētu pasvītrot, ka tiešām tiklīdz mēs dzirdējām paziņojumus par šo likuma projektu tapšanu, mūsos radās arī bažas, jo šo priekšlikumu saturs Eh, un mērķis nesaskan ar to, kā tiek izvērsts cilvēktiesību dialogs mūsu divpusējās attiecībās ar Izraēlu, arī jautājumā par, cil, par pilsoniskās sabiedrības aktivitāti. Mūsu vēstniecība Izrēlā un Izraēlas vēstniecība šeit Briselē tika informēta par to, arī mūsu ārējās darbības dienests tika informēts dalību valstīs par šīm bažām. Šīs bažas radās ļoti agrīnā stadijā, mēs par tām runājām padomē arī ar visu dalību valstu pārstāvjiem. Otrakārt, šīs iniciatīvas iesaldēšana Izrēlē iespējams ir sekas šim te ļoti skaidriem signālam, kas bija sūtīts no Eiropas Savienības dažādiem dienestiem. Jūs pareizi teicāt, ka šobrīd šīs lietas, šie, šo tiesību normu darbību ir apstādināta, taču tas nenozīmē, ka tas notiks uz visiem laikiem. Tādēļ mēs nedrīkstam atslābināt uzmanību. Un politiskajā dialogā, kas turpināsies nākamnedēļ ar Izraelu, mēs noteikti arī pieminēsim šos jautājumus. Mēs pievērsīsim šiem, uz, uzdev, uz, šiem jautājumiem neatslāpstošu uzmanību. Gribētu izteikt vēl divus papildus komentārus par to, kā mēs reaģējam uz šo situāciju. Komentāri ir sēkojošie. Pirmkārt, par to, ka ir nepieciešams turpināt sadarbību starp dalību valstīm, e, ārējās darbības dienestu padomi un parlamentu dialogu. Pagājušo nedēļu notika Eiropas komisijas tikšanās ar Kneset pārstāvjiem. Šajā tikšanās reizē piedalījās Eiropas parlamenta delegācija attiecībām ar Izraelu un Kneset pārstāvjiem. Tikšanās laikā ļoti skaidri parādījās tas, ka Kneseta pārstāvi arī ir nobežījušies par šīm parādībām, kas liecina par to, ka Izraels iekšienē notiek debatas par šiem likumprojektiem. Gribētu teikt, ka mums ir jāizmanto šīs divpusējās attiecības, lai veicinātu iekšējās debats Izraels iekšienē. Domāju, ka ir ļoti būtiski to darīt. Tas vairo caurskatāmību šajā jautājumā, un tas veido patiesas partnerattiecības. Nepietiek ar to, ka mēs uh, ātri tikai paskaidrojam savas bāžas un liekam mūsu dažādām atbalstītām nevalstiskām organizācijām tagad pārtraukt līdzekļu saņemšanu. Parlamenta uzdevums ir piedalīties debatēs konstruktīvā veidā un dot savu ieguldījumu. Tāpat arī veicināt debats Izraels iekšienē. Un nobeigumā mans otrs komentārs. tad, ja šāda veida priekšlikumi īstenojas, tad parasti tam ir kaut kādi mērķi pamatā vai kaut kāda motivācija. Un mums ir jāmēģina izprast, kāda ir šo likuma projektu tapšanas motivācija. Šobrīd mēs neizprotam visus šos motīvus. Ir daži, kurus mēs neizprotam, ir citi, par kuriem mēs nezinām. Brepos kundze savā jautājumā jau ir ietvērusi šos te apakšjautājumus. Iespējams, ka viens no secinājumiem, ko varam izdarīt, ir tas, ka ir nepieciešams uh, vairot caurskatāmību nevalstisko organizāciju darbībā. Ir vairums nevalstisko organizāciju, kas darbojas labi un likumīgi, bet reizēm ir kādi izņēmumi, kad daži, dažas NVO nerīkojas striktā saskaņā ar to, kā būtu jārīkojas šāda veida organizācijām. Un nobeigumā gribētu teikt, ka katrā gadījumā mēs turpināsim izmantot dažādos finansēšanas instrumentus, gan divpusējos, gan arī daudzpusējos, lai finansētu dažādas iniciatīvas, nevalstiskas organizācijas vai projektus izvēlēsimies šos projektus individuāli izvērtējot katru projektu liederīgumu. Mēs uzskatām, ka pilsoniskās sabiedrības finansēšana nevien Izrēlā, bet visā reģionā ir ļoti būtiska. Tā ir viena no mūsu prioritātēm. Paldies par uzmanību. Paldies komisijas pārstāvim Gavričī kungam. Vai kāds no citiem komisijas pārstāvjiem gribētu papildināt šo atbildi? Jā, tīri praktiski par ceturto jautājumu, ko uzdevusi Brepols kundze par to, kā tas ietekmēs Eiropas Savienības finansējumu NVO. Kā jau mans kolēģis teica, ne tikai mēs nesamazināsim finansējumu, mēs esam piešķīruši vēl papildus 500 tūkstoši eiro 2012. gadā. Un ar šo līdzekļiem rīkosies mūsu delegācija Telavijā, kas pēc uh, konsultācijām galveno mītni lems par vispiemērotāko veidu, kā ieguldīt šos līdzekļus, kas varbūt uh, varētu tikt izmantoti, lai pastiprinātu pilsonisko savienību, sabiedrību, vai arī veicinātu pulcēšanās tiesības. Izraels tiesību aktos Tiek runāts arī par nodokļiem, kas varētu tikt skatīti NP tiesību aktu ietvarā. Eiropas cilvēkties un demokrātijas instruments par to pagaidām nav uh, skatījis šo jautājumu, tādēļ tas iespējams tiks risināts nākotnē. Paldies Dožertīkungam! Vai Brepels kundze gribētu vēl izteikties? Varbūt jums ir papildus jautājumi. Ehm, eh, Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu vienkārši pateikties Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvim un Eiropas komisijas pārstāvim par atbildēm. Paldies par informāciju, ko jūs sniedzāt. Es domāju, ka tik tiešām mums ir ļoti svarīgi sekot tam, kas notiek ar šiem likumprojektiem Izrēlā. tādēļ, ka šajās e, iniciatīvās slēpjas ļoti skaidri draudi. Mēs nevēlamies nekādu vardarbības eskalāciju Izrēlā, un to varētu izraisīt šādu likumprojektu stāšanās spēkā. Mēs nevēlamies, lai nevalstiskās organizācijas vai pilsoniskā sabiedrība saņemtu kaut kādus negatīvus signālus uh, Mēs nevēlamies arī, lai viņi kļūtu par tādiem viegli definējumiem mērķiem. Mēs redzam, ka jau tagad cilvēkiem, kas strādā šajās organizācijās Izrēlā, ir izteikti draudi. Es domāju, ka šie konkrētie likuma projekti varbūt jau tagad ir ietekmējuši cilvēktiesību organizāciju darbību. Uh, pat ja Knesets tās vēl nav pilnībā apstiprinājuši šīs iniciatīvas. Cilvēktiesība organizācijas varbūt tagad pamatīgāk pārdomās to, vai tie vēlētos nākt klajā ar dažādām iniciatīvām un piedalīties, piemēram, dažādu pārskatu tapšanā, tā kā Goldstone ziņojums savulaik, kuram informācijas sniedz nevalstiskās organizācijas. Nākamreiz viņas varbūt divreiz padomās ļoti uzmanīgi pirms sniegs savu informāciju tādām uh, starptautiskām iniciatīvām. Mēs nevaram pieņemt šādus ierobežojumus, un mēs neesam vienīgie, kas tā uzskata. Ir ANO cilvēktiesība deklarācija, kurā ļoti skaidri ir pateikts, kā jānotiek uh, lietām, un ir, tas ir viens no dokumentiem, ko mēs arī pilnībā atbalstām. Šāda veida uh, normatīvo aktu pieņemšanu vajadzētu novērst arī nākotnē. Paldies par uzmanību. Priekšsēdētājs. Es gribētu zināt, vai Gabričī kungs vēlas kaut kādu reaģēt uz Frīdas Brēpols teikto. Euh, Paldies priekšādātāji. Es gribētu tikai atgādināt, ka nākamnedēļ notiks eh, politiskais dialogs ar Izraēlu. Šo jautājumu mēs uzturēsim, pieminēsim, un mēs noteikti informēsim arī parlamentu un jūsu apakškomiteju par eh, notikumu attīstību. Tas nav jautājums, ko mēs varam atrisināt vienas dienas laikā. Mums ir jāpalīdz politiskā dialoga veidā veicināt caurskatāmību Izraels pilsoniskajos procesos. Un mēs izmantosim nākamās nedēļas sēdi un tikšanos, lai to darītu. Paldies! Pitāņā, kurē... Paldies! Pāriesim tagad pie nākamā jautājuma, ko uzdod Anna Gomeša. Prodikungs Gomešs vietā prezentēs šo jautājumu. Eh, grazie, prezidente. Eh, sì, in effetti la collega Anna. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu kolēģi Anna Gomeša nevar būt klāt šodien, tādēļ lūdzam mani iepazīstināt jūs ar viņas uzdoto jautājumu. Un eh, varu teikt, ka es pilnībā atbalstu viņas uzdoto jautājumu. Tas ir saistīts ar dokumentālo filmu, kuru atbalsta Eiropas Savienības pārstāvniecība. Afganistānā filma saucās Injustice. Tur tiek runāts par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret sievietēm, Tas ir ļoti svarīgs un jūtīgs jautājums un ir tieši saistīts ar to, kādēļ mēs atbalstam cilvēktiesības. Šī filma tika pabeigta šogad martā. Filmas veidotājs saņēma nepieciešamo finansējumu bet pēc filmas pabeigšanas Eiropas Savienība ir izņēmusi šo filmu no apgrozības un ir tas tiek pamatots ar to, ka ir bažas par filmā attēloto sieviešu drošību. Mēs eh, tātad kopā ar Annu, Gom, Annu Gomešu, kas uzdev šo jautājumu, uh, komisijai un eh, Savienības ārējās darbības dienestam vēlētos uh, dzirdēt, vai šis lēmums tika pieņemts politisku apsvērumu dēļ. Un eh, nevis tādēļ, ka bija bāžas par sieviešu drošību. Tāpat un arī tā ir daļa no jautājuma. Mums noteikti ir jāpievērš uzmanība. Tam, cik uh, neskaidra ir un neskaidra un negodīga sistēma valda Afganistānā, mums ir uh, jāmudina likumdevēji un uh, tieslietu joma skatīt uh, nepieciešamās reformas. Tātad mēs cenšamies risināt kopējo situāciju Afganistānā un uz doto brīdi uh, Afganistānā valdošie apstākļi mums uh, būtu ļoti noraizējušamies. Mēs cenšamies veicināt cieņu pret individu, tas ir viens no sabiedrības pamatakmeņiem, un tādēļ mēs uzdodam arī šādus jautājumus Eiropas komisijai un ārējās darbības dienestam. Paldies Prodīkungam par jautājumu uzdošanu. Aicināšu Mošeit kundzi atbildēt uz šo jautājumu. Viņa mums pastāstīs, kas tieši ir noticis ar šo filmu. Lūdzu. Good morning. Uh, Labrīt. Paldies par šo iespēju eh, sniegt jums skaidrojumu par to, kas noticis ar šo filmu. Un vēlos teikt arī, ka šis jautājums ir ļoti augstu mūsu darba kārtībā, un mēs esam ļoti nobežījušies par sieviešu situāciju un cilvēktiesību ievērošanu Afganistānā. Eh, vispirms vēlos teikt, kas notika ar šo filmu, kad Eiropas Savienības delegācija uh, pasūtīju šo filmu no Eiropas cilvēktiesību demokratīvas iniciatīvas, lai skatītu sieviešu situāciju Afganistānā. Tas ir viens no jutīgākajiem un sarežģītākajiem jautājumiem šī kontekstā par sievietēm, kas ir aizturētas, tādēļ mēs uh, izlēmām skatīt tieši šo jautājumu. Tas ir saistīts tieši ar tieslietu jomu un cilvēktiesībām, kas ir būtiskākie jautājumi mūsu attiecībās ar Afganistānu. Tur mēs runājam ar par attīstības palīdzību un par mūsu dialogu ar Afganistānas valdību un, protams, arī ar mūsu eh, sadarbību ar cilvēktiesības organizācijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un filma tiešām runā par ļoti būtiskiem jautājumiem. Galvenokārt tur tiek skatītas būtiskākās problēmas Afganistānas ieslodzījuma vietās, bet atklājot sieviešu identitāti, tās šī filma neko nerīsina, ņemot vērā Afganistānas situācija, šo sieviešu identitātes atklāšana pakļaut šīs sievietes un viņu radinieks riskam, kas varētu pat apdraudēt viņu dzīvības. Ņemot vērā šo informāciju, Eiropas Savienības delegācija Afganistānā izlēma, ka filma patreizējā formātā nevar tikt pārraidīta, un es uzsveru patreizējā formātā. šī valstā valstī sieviete, kas ir cietusi no izvarošanas, ir apkaunojums visai ģimnei un tā dēvētā goda nonāvēšana ir ļoti izplatīta. Mēs nedrīkstam atklāt šos sieviešu vārdus, jo viņas jau tā cieši ļoti smagi patreizējā situācijā. Tādēļ mūsu lēmums nepieļaut filmas pārraidīšanu patreizējā formātā ir galvenokārt balstīts uz to, ka mēs esam nobežījušies par eh, filmā attēloto sievietu drošību. Šis lēmums mums nebija vienkāršs, mums bija intensīvas eh, konsultācijas ar visām iesaistītajām pusēm, ar delegāciju, ar ārējās darbības dienestu, ar cilvēktiesību ekspertiem, ar eh, nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas Afganistānā. Ar visām šīm pusēm mēs runājām pirms delegācija pieņēma galīgo lēmumu. Pat sievietes, kuras tika filmētas šajā filmā, ir teikušas, ka nevēlas, lai šī filma tiktu rādīta Afganistānā. Viņām tika uzdot šāds jautājums, un viņa atbild bija pilnīgi skaidra. Ja filma tiks parādīta Afganistānā, nebūs mums nekāda iespēja, ka šī filma netiks ievietota internetā un līdz ar to pieejama Afganistānā. Tāpat uh, vēlos teikt, ka ir notikušas pārunas ar filmu veidotāju. Un viņiem tika lūgts uh, slēpt šo sieviešu identitāti, izplidinot viņu uh, sejas, um, lai šīs sievietes nevarētu tikt atpazītas. Diemžēl filmas veidotāji nav piekrituši šādas grozījumus savā filmā veikt. Par otro jautājumu daļu mēs pilnībā piekrītam, ka ir e, jārisina šī aizturēšanas sistēma Afganistānam un ar to saistītie cilvēktiesību jautājumi, it īpaši skatoties to, kāds ir sieviešu stāvoklis, e, kad viņas tiek aizturētas, un e, šeit savu loma ir jāspēlē arī komisijai. Mēs apzināmies, ka tiesiskums Afganistānā ir vājš un sievietes un bērni ir vismazāk aizsargātākā grupa. Ne tikai runājot par tiesisko, bet arī par sociālo kontekstu. Tādēļ tieslietas un ieslodzījuma sistēmas reformu mēs esam noteikuši kā prioritāti. Mēs arī veicinam uh, programmas, kas veicina sieviešu informētību par viņu tiesībām, un mēs nodrošinām arī juridiskos pakalpojumus sievietēm, kas cietušas no vardarbības ģimenē. Tā ir daļa no mūsu kopējās darbības, lai aizsargātu sievietes Afganistānā, bet mēs pat apzināmies, ka Afganistānas situācija uzlabosies tikai pakāpeniski, un tas nav iespējams viens nakts laikā un mums šādas pārmaiņas jāveicina dažādos ceļos, to starp īstenot politisko dialogu ar Afganistānas varas iestādēm, un mēs arī atklāt runājam par šiem jautājumiem ar Afganistānas valdību. Komisija un ārējās darbības dienas uzskata, ka mēs nevaram šā dialoga laikā apdraudēt individu drošību un tādēļ šīs filmas pārraidīšanas aizliegums nekādā nav veidā saistīts ar to, ka tas varētu negatīvi ietekmēt mūsu attiecības ar Afganistānas valdību un tieslietu ministriju. Tas ir tikai un vienīgi saistīts ar to, ka mēs izjūtam atbildību par to, ka nedrīkst atklāt uh, filmā redzamo sieviešu identitāti, jo tas varētu radīt ļoti smagas sekas, proti tiktu apdraudēta šo sieviešu dzīvība un uh, vēl viņas varētu ciest vēl no smagākas netaisnības. Lielas paldies Beatai Koleckai par šo informāciju. Es atvainojos ka es jūs vietā pieteicu citu runātāju saskaņā ar maniem dokumentiem vajadzēja ierasties citai personai. Bet paldies jums, Prodikungs, vai jūs gribētu uh, komentēt šo te komisijas atbildi? Neinteiku, eh, Lura. Pavisam īsi. Ja šī situācija ir patiesa, tad to varēja uh, paredzēt un uh, pievienot attiecīgas nosacījums, lai jau no paša sākuma garantētu iesaistīto cilvēku drošību. Lai kāds būtu turpinājums, ir skaidrs, ka par šo dokumentālo filmu ir jau samaksāts un uh, <clears throat> nav pārāk daudz iespēju un nofilmēt to vēlreiz. Es pilnībā piekrītu, mums ir nepieciešams nodrošināt augstāko aizsardzības līmeni sievietēm, kas ir jau tā cietuši ļoti daudz. Un ja es pilnībā sapratu uh, situāciju, šī dokumentālā filma vispār netiks rādīta. Jā, paldies par šo jautājumu. Dokumentālo filmu varēs izmantot, kā jau es teicu, lēmums aizliegt tā pārraidi patreizējā formātā nebija viegls. Mēs pilnībā apzināmies, ka no vienas puses, attēlojot sieviešu situāciju, kad viņas tiek aizturētas, var uh, palīdzēt mums risinot sieviešu krūtības Afganistānā. Eh, arī citām sievietēm, kas nonākuši līdzīgā situācijā, mēs varētu tādējādi palīdzēt. Bet no otras puses mēs apzināmies, ka mēs nedrīkstam atklāt šo konkrēto sieviešu identitāti, un to mēs varējām izvērtēt tikai tad, kad mēs redzējām galīgo filmas versiju. Mēs joprojām ceram, ka eh, filmu uh, var tikt eh, rediģēta un mainītā formātā mēs to varēsim izmantot, cenšoties panākt tos mērķus, kā ar kādiem mēs šo filmu uh, uzsākām veidot. Paldies! <coughs> Thank you very much. Um, he... Jā, paldies! No Eiropas ārējā dienesta puses mēs eh, ļoti cieši sadarbojamies šī jautājumā ar DEFCO. Uh, Vēlējos pievienot atbildēji, ka mēs esam pilnīgi atklāti runājot par šiem jautājumiem ar Afganistānas varas iestādēm. Katrā reizē, kad tas ir liederīgi, mēs to darām, izmantojot delegāciju, delegācijas vadību, un mēs to darām arī pilnīgi atklātā sabiedriskā formā. Un vēlos minēt tikai vienu ļoti svarīgu piemēru. Ir bijis ļoti daudz diskusiju par jaunu patversmu likumu. Un šis likums mūsu acīs bija pareizs un pienācīgs mēģinājums no Afganistānas varas puses regulēt kopējo kontekstu, bet daļa no šī likuma projekta būtu ļoti uh, in invazīvu un apdraudētu iesaistīto sieviešu dzīvību. Ja starptautiskā sabiedrība to atļauj, mēs šeit sniegtu iespēju pārkāpt cilvēktiesības. Augstā pārstāvšanī saistībā nāca klajā ar paziņojumu, un tā rezultātā šis patvērsme regulējuma likums tika grozīts un patreizējā formātā ir pieņemams cilvēktiesību organizācijām Afganistānā. Tas ir viens no veidiem, kā risināt šādus jautājumus. Paldies! Dziękuję bardzo pani Bytniemu Szejt. Sirsnīgs paldies! abām pārstāvēm, gan komisijas, gan ārējās darbības dienesta pārstāvē. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus jautājumus, kas ir iekļauts šīs dienas darba kārtībā. Nākamais darba kārtības punkts ir paredzēts pulksten 10.30 būs viedokļu apmaiņa par rietumu papoja Indonēziju. Līdz ar to ieturēsim pusstundu ilgu pauzi. Paldies! Ladies and gentlemen, we will start. Dāmas un kungi, sāksim. About human rights situation. Nākamais darba kārtības punkts ir cilvēku tiesību stāvoklis Dienvidu Austrumāzijā, jo īpaši Rietumu Papuā un Indonēzijā. Es atkal pāriešu uz poļu valodu. Serdecznie witam Państwa w... Dāmas un kungi, gribētu jūs visus sveikt šajā sēdē. Darba kārtībā ir paredzēta viedokļu apmaiņa par cilvēktiesību stāvokli Dienvidu Austrumāzijā. It's okay? Have you translation? Yes, yes. E, serdecznie witam Państwa w tej części posiedzenia podkomisji praw człowieka, która związana jest z wysłuchaniem. Godātie kolēģi, Sākam jaunu sadaļu cilvēktiesībā papškomitejas sēdē, kurā pievērsīsimies cilvēktiesību stāvoklim Dienvidaustrumāzijā, jo īpaši Rietumu Papua un Indonēzijā. Mēs ļoti sen neesam pieskārušies šai tēmai. Jāsaka, ka šobrīd Indonēzija ir valsts, kas ir kļuvusi nedaudz brīvāk un atvērtāk nekā tā ir kādreiz bijusi. Taču tāpat laikā mēs labi zinām, ka visas tās pārmaiņas, kas ir notikušas, ir saistītas ar Ziemeļāfrikā notiekošajiem demokratizācijas procesiem. Vēlamies uzsvērt, ka Indonēzijas varas iestādes sastopas ar daudzām problēmām. Viena no šīm problēmām ir korupcija. Tāpat jāatzīmē, ka rietumpapua iedzīvotāji sastopas ar tādām problēmām, kas mūsos tiešām raisa bažas. Rietumpapua reģions kļuva par Indonēzijas sastāvdaļu 1969. gadā, kad notika tā sauktais brīvās gribas akts, process, kurš vainagojās ar šo rezultātu. Valdība kopš tā laika ir ķērusies pie militāriem un drošības pasākumiem, lai stiprinātu savu klātbūtni rietumu papuā un ieviestu savu kārtību. pamatiedzīvotāji ir nereiz vien izteikuši kritiku un sa sacēlušies pret Džakartas ieviesto politiku. Šīs politikas rezultātā mēs vēl šodien varam vērot cilvēktiesību pārkāpums Rietumpapuā. Šodien uzklausīsim vairākus speciālistus, kas labi pārzina situāciju Indonēzijā. Katru runātāju aicināšu izteikties uh, 7 līdz 10 minūtes, un pēc tam būs viedokļa apmaiņa, jautājumi un atbildes. Šo debašu laikā uzaicinātie speciālisti varēs atbildēt uz deputātu jautājumiem. Bija paredzēts, ka mums būs tas gods uzņemt šeit Rietumpapuā pārstāvi, kurš dzīvo Nīderlandē. Viņš vēl nav ieradies, bet cerams, ka viņš mums pievienosies nedaudz vēlāk. Gribētu sveikt Polu Barberu, kas ir Tapola organizācijas koordinators. Tā ir organizācija, kas nosaukta politieslodzītā vārdā. Pols Barbers ir advokāts, kas ir strādājis apvienotajā karalistē. Un tā tad ir ļoti aktīvs Tapala organizācijas vadītājs. Tapala organizācija nodarbojas ar cilvēku tiesību jautājumiem. Barberkungs ir šīs organizācijas koordinators. Viņš mums stāstīs par patreizējo situāciju Rietumu Papua. Tūdaļ pat došu viņam vārdu, lūdzu. K Good morning. Labrīt. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem dalībniekiem, ka man ir iespēja runāt par rietumu papū. Es gribu sadalīt savu prezentāciju trijās daļās. Pirmā sniegs pamat informāciju par rietumu papū, otrās aptvers politisko jaun, politiskos jaunumus, un trešā būtu cilvēktiesība, cilvēktiesība pārkāpuma konstruktīva risinājuma, kas varētu veidot e, telpu, lai mierīgi atrisinātu rietumu papo konfliktu. Mums ir ļoti būtiski runāt tieši tagad par rietumu papo. Tur pieaug sasp saspringums, jo pēc divām dienām būs eh, neatkarības diena šai valstī. Pirms 50 eh, gadiem, 61. Eh, gadā, mm, holandiešu kolonālā administrācija vadīja um, procesu, um, tika noteikti neatkarība, uh, papo karoks un himna tika izveidota. Un papos pārstie, pārstāvju holandiešu klātbūtnē uh, to nodabināja. 1. decembris ir neatkarības diena rietumu papā. Šogad gada diena ir īpaši svarīga, jo tā ir 50. gada diena Un tagad ir jo īpaši nestabila politiski, politiski nestabila situācija un vardarbība valstī. Katoļu priesteris un, un miera tīkla koordinators, kuram bija jārunā šodien, TB Nēlis, viņš atsauca savu dalību, jo viņš bija nobažījies par situāciju mm, valstī un viņš, es nolasīšu viņa teikto pēc tam. Video varēsim redzēt. Ehm, kā priekšsēdētājs teica, pretrunīgs proces, process, ehm, brīvās grības akts 69. gadā tika noslēgts. Kopš tā laika Indonēzijas iestādes ir uzstājušas, ehm, ka vajag militāru pieju, lai nu, uzturētu suverenitāti šajā reģionā. Un tiek apspiestas papua iedzīvotāja tiesības. Šī militārā pieeja ir tikai palielinājusi e, predarbību pret šo varu un ir izra, iz, izcēlušies konflikti. Notiek cilvēku tiesību pārkāpumi lai gan e, valstī ir dabas e, resursi un e, nodokļi tiek masākti, ASV zelta raktuvi kompānija Freeport izmanto vietējos iedzīvotājus. Tiek mm, izcirsti meži, lai sastādītu eļas, pal palmeļas eļpaus. E, migranti no citām Indonāzijas daļām veido lielu daļu no iedzīvotājiem un viņi dominē vietējā ekonomikā. Viņi jau ir vairākums pilsētās un drīz vien viņi būs arī vairākumā citur. E, vietējās kultūras tiek e, apdraudētas tādajādi. Indonēzija ir progresējusi pārējot uz demokrātiju kopš 89. Uh, gada. Papos iedzīvotāji nav guvuši labumu no šīs pārējas. Speciālā autonomija, ko ieviesa 2001. gada vietējie uh, pārstāvi to noraida, jo netiek uzlabotas uh, tiesības un dzīves apstākļi. Tagad e, vietējie un reliģiskie līderi grib izveidot dialogu ar Indonēzijas valdību, lai panāktu mieru pilnu konfliktu risinājumu. Šogad Papo miera konference, ko e, ai, e, re, organizācija TB Neles, tur parādījās pozitīvi E, signāli, ka tiek risinātas e, vietēju iedzīvotāju problēmas. E, miera konferences rezultāti nodrošināja pamatu dialogam ar Indonēzijas valdību. Un tur tika noz... pateikts, ka Indonēzija ir miera zeme. Bet tomēr trūkst uzticēšanās Indonēzijas valdībai E, referendums par e, valsts nākotni būtu nepieciešams. Tā uzskata vietējie miera kopš miera konferences e, palielinās spriedzi, notiek aresti, nogalināšana, aizturēšana un vardarbības aizliesmojam. Saskaņā ar Indonēzijas uh, uh, NVO kontras uh, apmēram 14 40 cilvēki ir nogalināti. Tāpat laikā e, strīds par Freeport, e, par strādniekiem ir izcēlies. Viņi pieprasa algas pielikumu un notikuši, notikuši saska, e, saduršanas. Tur ir iesaistīti pilsoņi, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi un strādnieki. Vismaz trīs cilvēki gāja bojā e, papo miera kongresā 19. oktobrī. Indonēzijas kara dar, e, armijas policijas vienības e, šāva uz, uz pūli un sita dalībniekus. Uh, vietējo iedzīvotāju vadītāji, kur bija sanākuši, lai runātu par savām pamattiesībām, un tāpēc viņi izdeva neatkarības dekla deklarāciju. Drošības spēki mm, nodro, parādīja, ka Indonēzijas iestādes nespēja izturēties ar cilvēcību un cieņu pret vietējiem iedzīvotājiem. Jauna vieni UP4B ir izveidota, lai Mm, veicinātu attīstību rietumu papuā. Un ir nozīmēts eh, pārstāvis, kas nodarbosies ar dialogu veidošanu, bet eh, nopietni jautājumi vēl paliek par Džakartas vēlmi izveidot un mm, risināt politiskos un ekonomiskos jautājumus šajā reģionā. Ir trīs cilvēktiesību jautājumi, par kuriem es gribu runāt. Vispirms militarizācija, otrs nesodāmība Un trešais - izteikšanās brīvība. Um, bruņotie spēki rietumu papo ir e, apmēram 15 tūkstoši izvietoti. Un ir plāns palielināt turpmākajos desmit gados šo skaitu. Tas ir nesamērīgi, un militārās darbības e, nopietni apdraud cilvēktiesību situāciju. Vārdarbības kultūra ir saistīta ar drošības spēku darbību, un viņi tikai runā par tiesību aizsardzību, un mums vajadzētu tas reaģēt uz to. Cilvēku tiesība aizstāvi ir jo īpaši grūtā situācijā, jo viņi uh, Um, atbalsta papos iedzīvotāju tiesības. Startautiskās organizācijas un ārvalstu medika strādā šajā valstī, um, kas ziņo par drošības spēkiem. Viņi nespēja brīvi darboties. Atbildot uz militarizāciju, Indonēzija jāmudina E, pārskatīt savu drošības politiku rietumu papoā, lai samazinātu militāro klātbūtni un koncentrējoties uz politiku, nevis uz drošību šajā konfliktā. Turklāt vajadzētu nodrošināt e, piekļuvi, e, piekļuvi starptautiskām humanitārām institūcijām, organizācijām un starptautiskiem mēdījiem. Cilvēki bieži vien tiek sodīti par miera, mierpilnām eh, aktivitātēm, piemēram, par savu karogu pacelšanu. Un tie, kas viņus soda, eh, eh, tie, kas viņus apspiež, tie nesaņem sodus. Astoņi policisti ir iesaistīti pagājušā mēnesī, kad notika miera konference viņiem tika izsniegts tikai rakstisks brīdinājums. Amnesty International aprakst, aprakst to, ka tas ir tas mm, kaut kas smieklīgs, bet, bet tas parāda, ka uh, drošības spēki var nogalināt un viņi netiek sodīti. Šī gada janvāri trīs karavīri tika mm, nu, saņēma sodu 8 līdz 10 mēnešus par to, ka viņi neizpildīja rīkojumus par Ehm, ka viņi nepied, ka, kaut gan viņi bija mm, mocījuši vairākus vietējos iedzīvotājus. Šī te nesavdāmība valks jau vairākus gadus. Ehm, problēmas risinājums ir acīm redzams. Indonēzijas valdībai ir jāstiprina ehm, likumvara rietumu papuā, lai notiktu piemnācīga izmeklēšana un, un tiktu notiesāti cilvēki, lai uh, E, godīgums, e, jauns, jauna izpratne par godīgumu izveidotājs. Aktīvisti tiek e, regulāri aizturēti, piemēram, par savu karogu pacelšanu vai par demonstrāciju apmeklēšanu vai publisko pasākumu apmeklēšanu, piemēram, miera konferenci. Viņus apsūdz par no, nodevību saskaņā ar 106. pantu uh, krimināla koda, eh, kodeksā un viņiem piešķir pat 20 gadus cietumā. Ir vismaz 30 vietēji iedzīvotāji, kas pašlaik ir aizturēti, kas pašlaik gaida spriedumu par nodevību. Apmēram 77 cilvēki ir apsūdzēti kopš 2008. Eh, gada ir um, apsūdzēti nodevībām pieci cilvēki eh, tika apcietināti un viņiem, viņus apsūdzēja node, eh, nodevībās šajā miera kongresa laikā. Viens no ilgākajiem eh, apsūdzētājiem 2004. gadā viņi notiesāja uz 15 gadiem un uh, viņu sauc Karma, un uh, tika atzīts, ka viņa aizturēšanas apstākļi neatbilst uh, starptautiskajām normām. Un mēs lūdzām uh, Indonēziju atu, uh, atbrīvot uh, cilvēks, kas, ne, kas mm, ir aizturēti bez pamata. Uh, mums ir jāizveido apstākļi, kuros varētu atrisināt pozitīvi eh, šo konfliktu. Un arī šie risinājumi samērā vienkārši Indonēzijas valdībai jā, jāpārtrauc uh, aizturēt cilvēks par it kā nodevību, kas jāno, jāmaina noteikumu par uh, par izmeklēšanu, un šie ieslodzētie būtu jāatbrīvo. Es aicinu šo apakškomiteju eh, skatīt šos jautājumus konkrēti ar, ar oficiālu ES eh, Indonēzijas cilvēktiesību dialogu, kas tagad notiek Džakartā un Brisele regulāri. Un es vēl aicinu jūs konkrē, eh, kontrolēt notikums šonadēļ, 1. decembrī, un reaģēt kā vien iespējams, ja notiks situācijas pasliktināšanās.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 ze względu na, jak informuje nas, na pogarszającą. Nākamais runātājs ir doktors Neles Tebai. Diemžēl viņš nevarēja ierasties uz šo sēdi tādēļ, ka situācija Rietuma Papuā ir strauji sāsinājusies un viņš ir palicis tur. Bet mēs esam saņēmuši no viņa vēstuli un uh, uh Bārberkungs nolasīs šo vēstuli. Ziņo Nelis Debē. Vispirms es gribētu atvainoties par to, ka nevaru piedalīties šajā eh, svarīgajā sanāksmē es esmu pieņēmis lēmumu nedoties uz Briseli, jo spriedze rietumu papo pašlaik ir ļoti liela. Eh, iedzīvotāji gatavojas eh, svinēt 1. decembri. Indonēzijas drošības spēki tiek izvietot arvien vairāk rietumu papo un daudzi cilvēki ir nemierīgi un nobežījušies. Tāpēc es nolēmu palikt uh, kopā ar saviem cilvēkiem šajā krīzes laikā. Es gribu pateikties par to, ka Jūs uzklausīsiet mani par eh, attiecībām starp Indonēziju un Rietumu Papua, attiecības starp Džakartas valdību un Papuas iedzīvotājiem joprojām var uh, raksturot kā savstarpēju neusticēšanos. Rietumu Papua, Papua kļuva par eh, konfliktu zemi konflikts rodas no dažādas atšķirīgas interpretācijas par Rietumu papūs iekļaušanu Indonēzijas republikā. Indonēzija uzskata, ka Rietumu papū ir tās neatņemama daļa. Rietumu papo, tad tai vienmēr vajadzētu būt un palikt tā kā tādai. Tāpēc papos e, pretošanās tiek uzskatīta mm, kā drauds Indonēzijas teritoriālai integritātei separatisko kustību likvidēšana Rietumu Papuā ir iemesls, kas attaisno um, vardarbību pret vietējiem un arī cilvēktiesību pārkāpumiem. Es domāju, ka nākotnē joprojām notiks cilvēku tiesību pārkāpumi, jo karaspēks arvien vairāk tiek ievies, ieviests rietumu papo un konflikts netiek risināts. Daudzi vietējie papūs iedzīvotāji redz, eh, uzskata, ka indonēzieši ir okupējuši viņu zemi, viņi, viņi Indonēziju viņus kolonizē. Tāpēc viņi pretojas pret kolonālo varu viņu um, zemē. Viņi ir rīkojušies gan vardarbīgi, gan nevardarbīgi. Papos iedzīvotāji turpinās pretoties indonēziešu noteikumiem. Tagad ir pienācis laiks centrālajai valdībai un vietējiem domāt, kā izbēgt cilvēktiesību pārkāpumus. Es uzskatu, ka cilvēktiesību pārkāpumu notiks valstī, ja vien ar separātismu iemesli netiks atrisināti. Abām pusēm ir jāiesaistās konstruktīvā dialogā, lai atrastu šos te separātismu iemeslus un tos risinātu bez asins izliešanas. Labās ziņas ir tādas, ka Indonīzijas valdība Susile Bambang Jodu Jono vadībā un vietējo iedzīvotāju vārdā ir izteikuši vēlmi veidot dialogu, lai risinātu mierpilnā veidā papos konfliktu. Prezidents ir apņēmies risināt uh, konfliktu dialogā Viņš apņēmās e, dialogu, lai runātu ar papos iedzīvotājiem, lai risinātu e, e, problēmas. Es gribu aicināt Eiropas Savienību, arī Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju atbalstīt Indonēzijas valdības iniciatīvu par atklātu dialogu ar Papo, lai mierpilni risinātu Papo konfliktu. Eiropas Savienība var sniegt palīdzību, lai palīdzētu Indonēzijas valdībai, lai papojas konfliktu varētu atrisināt uh, atvērtā dialogā ar vietējiem iedzīvotājiem. Liels paldies par jūsu sapratni un uzmanību. Dziękuję bardzo <clears throat> za to przesłanie. Paldies Barberkungam par nolasīto vēstījumu. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo tēva Neles Tebei vēstuli. Man šķiet, šajā vēstulē ir ļoti svarīga ziņa. Tās autors uzsver Indonēzijas teritorijas integritāti. Tas ir viens no pamatelementiem situācijas analīzē. Mēs pasakāmies tēvam Nelisam Tebejam un izsakam viņam savu atbalstu. Bet tagad aicināšu izteikties Renāti Korberu kas ir strādājusi Ācehas uzraudzības misijā. Viņa ir palīdzējusi Ācehas gubernatoram. Viņas doktora disertācija ir veltīta situācijai Rietumpapā, līdz ar to Korbers kundze ir īsta eksperte šajos jautājumos. Ācehas uzraudzības misija darbojās 2005. un 2006. gadā. Šī misija uzraudzīja galvenokārt to, kā tiek ieviesti Helsinku miera līguma secinājumi un noteikumi. Korberas kundze uzraudzīja situāciju toreiz, un šodien viņa aprakstīs šo situāciju 2005. un 2006. gadā Jūs droši vien atcerēsieties, ka Eiropas Savienībai bija būtiska loma šajā miera līguma tapšanā. Indonēzijas valdība augstu vērtēja šo palīdzību. Tagad Korbers. For... Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies apakškomitejas locekļiem, kas man pavēra iespēju runāt par rietumu papuā šodien jūsu sēdē. Savā runā es pieskaršos sakojošiem jautājumiem. Pirmkārt, es izdarīšu tādu kopsavilkumu par tām mācībām, kuras mēs smēlāmies Ācehas miera procesā, kuram es esmu sekojis sešu gadu laikā. Uh, Pēc tam es runāšu par to, kā šī miera līguma noteikuma ietekme rietumu papā. Un treškārt, es eh, stāstīšu par to, ka Džakartā nav nekādas politiskās gribas uzaicināt ārējo vidutāju vai situācijas noregulētāju. Miera process uzsākās tad, kad tika parakstīts saprašanās memorands starp Indonēzijas valdību goji un brīvo ācehas kustību. Šī mierlīguma parakstīšana notika Helsinkos 2005. gada augustā, un tas tika uzskatīts par veiksmas pasākumu. Tā ir taisnība, jo kopš tā laika gandrīz vai visi cilvēku tiesību pārkāpumi ir pārtraukti. Un tomēr ācehas miera process nav palīdzējis saukt pie atbildības cilvēktiesību pārkāpumus, e, kas ir atbildīgi par to pirms 2005. gada. Viņi nav saukti ne starptautiskās tiesas priekšā, ne samierināšanās komisijas priekšā. Citiem vārdiem sakot, nav izdarīti secinājumi par cilvēktiesību situāciju, mēs nevaram neko uh, nevaram teikt, ka ir saņemta mācība par šo procesu. 15 mēnešu laikā, kad tika ieviests Helsinku saprašanās memorands, Ācehs uzraudzības misija uzraudzīja to. Eh, tajā piedalījās piecas ASEAN eh, dalību valstis. Eiropas Savienība eh, atbildēja uz Indonēzijas valdības aicinājumu ierasties Āzijā un uzraudzīt uh, mm, situāciju. Uh, Indonēzijas valdība vēlējās Eiropas Savienības nevis ANO novērotājs, tādēļ, kā ANO bija savs viedoklis uh, Timoras leste neatkarības procesos. Mūsu uzdevumi bija diezgan daudzi. Viens no tiem bija Indonēzijas drošības spēku eh, dislokācijas uzraudzīšana un cilvēktiesību situācijas uzraudzīšana. Jāsaka, ka uzraudzības misija veica savus pienākumus. Tāpat laikā eh, tiek uzskatīts, ka Indonēzijas valdība nav izpildījusi visus eh, saprašanās memoranda punktus. Uh, Ir pagājuši pieci gadi, un e, situācija joprojām ir, nevien, ir nemainīga. Manuprāt, svarīgākās mācības no Ācehas miera procesa ir šādas. Pirmkārt, Indonēzijas valdības politiskā vēlme. E, nodrošināt mieru bija ļoti spēcīgi, tīpaši toreiz, kad viceprezidenta amatā bija Jusufs Kala. Sešu mēnešu laikā notika Helsinku miera sarunas. Uh, Eh, Jusufs Kalla uzņēmās atbildību par dažādu pasākumu iekļaušanu šajā te saprašanās memorandā. 2006. gadā tika panākts īpašais autonomijas nolīgums. Nacionālajā parlamentā tas tika pieņemts. Otrakārt, patreizējais ACHS gubernators Irvandi Jusufs arī uzņēmās ļoti eh, pozitīvu lomu. Eh, jāsaka, ka bija dažādi šķēršļi saprašanās memorandu ieviešanā, tomēr daži punkti tika ieviesti. Eh, treškārt, cunāmi, kas skār Indonēziju, lielā mērā izvirzīt tieši cilvēkus varas iestāžu uzmanības centrā. Donori deva ļoti milzīgu ieguldījumu valsts rekonstrukcijā pēc cunāmī. Tie bija vairāki miljārdi eiro. Jāsaka, ka tā ir tāda taustāma miera dividende iekšējās valdības struktūras nedarbojās pietiekami efektīvi šo līdzekļu apguvē. Ceturtkārt, Helsinkos Indonēzijas valsts uh, valdība uzstājās pret vietējo politisko partiju dalību vietējās vēlēšanās ACH. 2007. un 2009. gadā pie varas ir bijuši Džakartas atbalstīti politiskie spēki arī Ahenas provincē. Un uh, Budžets šajā reģionā apmēram 1 miljārds eiro. Lielākā daļa no šiem līdzekļiem nāk gan no centralizētās valdības, līdz ar to vietējie politiķi nevar vainot Džakartas valdību par to, ka tā kavē reģiona ekonomisko attīstību. Piektkārt, šī te miera nolīguma uh, centrā bija abu pušu vājās, vājākās trūkumi, kurus vajadzēja novērst. Un sestkārt šis nolīgums mēģināja abas, abu pušu lēmumu pieņēmējus aicināt ātri rast risinājumu. Kā šīs miera līgums ietekmē rietumu papo? Ir svarīgi uzsvert, ka rietumu papo nav tas pats, kas āceha, un ācehas miera procesa modelis nevar tikt imitēts šeit un ņemts viens pret vienu. Jebkur šāda pieeja būtu galīgi neproduktīva. Atšķirības starp rietumu papo un āhenu pirmkārt ir ļoti skaidri jādefinē, tā lai varētu veikt sistemātisku salīdzinājumu un ir jāņem vērā konkrētā situācija Rietumpapuā. Ja mēs analizējam situāciju vēsturiski, tad ir bijušas ļoti stingras idbi, iebildes pret to, kā Rietumpapuā tika iekļauta Rietum Indonēzijā. Rietumpapuā dzīvo apmēram 240 dažādas etniskās grupas, tas ir ļoti heterogēns kontingents, un līdz ar to var rasties dažādi iekšējie konflikti. ACH ir daudz mazāk etnisko grupu un nav arī nekāda iespēja rast, e, nav nekāda liela iespēja e, uzsākt konfliktus. Rietumu papuā iedzīvotāji lielākoties ir kristieši, bet ne papuā izcelsmes iedzīvotāji ir musulmaņi. Līdz ar to var rasties arī reliģiskie konflikti. Dažiem rietumpapuā iedzīvotājiem ir bailes no Džakartas izmantotās islamizācijas ieroča. ACH ir e, ar, ar, ACH nav šādu te reliģisko konfliktu. Liet, vietējie politiķi, klānu vadītāji, mm, ir ļoti sarežģītās attiecībās savā starpā, un tāpat arī uh, viņa attiecības ar Džakartu ir ļoti sarežģītas. Jāsaka, ka šīs te saprašanās memorands būs daudz sarežģītāks Rietumpapua nekā ACH. Ir interesanti atzīmēt, ka likums numur 21, kas tika pieņemts 2001. gadā par Papua provinces īpašo autonomiju, tāpat arī likums numur 11 par pārvaldību ACH, šie abi likumi pēc būtības ir ļoti līdzīgi. Īpaši attiecībā uz to, kā šie reģioni pakļauts Džakartas pārvaldībai. Daudzi saprašanās memoranda punkti nav ieviesti praksē ācehas pārvaldības likumā. Ir vairāk kārt prasīts, lai šis likums tiktu pārskatīts un pielāgots situācijām. Nevar zināt, kad tas notiks. No otras puses, ja mēs skatāmies uz papuā autonomiju, viņi ir prasījuši lik, savu likumu pārskatīšanu ļoti daudzkārt. Viņi vēlētos izmantot saprašanās memorandu kā atskaites punktu. Jāsaka, ka papuā iedzīvotāji nav apmierināti ar šo īpašās autonomijas likumu. Visvairāk viņi ir neapmierināti ar to, kā Džakarta ievēro jau esošos nolīguma punktus. Kopš novērošanas misijas slēgšanas 2006. gada decembrī Indonēzijas valdība ir darbojusies saskaņā ar sekojošiem punktiem. Tā, tā vēlas pateikties Eiropas Savienībai un uh, uzraudzības komitejai par paveikto darbu, taču no šī brīža Indonēzijas valdība nevēlas vairs ņemt vērā mūsu padomus. Džakartā nav politiskās vēlmes Uh, uzaicināt ārējo mediātoru, lai tas veicinātu mierīgas attiecības starp Džakartu un Rietumu Papua. Valdība ir pret jebkādu ārējo e, iejaukšanos. Tā ir ņēmusi vērā savu pieredzi Ācehas miera procesā un uzskata, ka pati varēs atrisināt uh, situācija arī rietumu papuā, tāpat kā tas tika izdarīts ACH. Es domāju, ka tādējādi viņi pārāk augstu vērtē savas iespējas un savas prasmes, jo Indonēzijas varas iestādes nekad nav spējuši savest pie viena galda savest visus ācehas konflikta puses, tā kā ārējie novērotāji to varēja izdarīt uh, attiecībā uz ACEHu, kad tika saicināti 44 dažādi dalībnieki. Tiek uzskatīts, ka starptautiskām nevalstiskām organizācijām būtu lielāks iespējas iedibināt mieru rietumpapuā. Ir bijušas jau divas miera iniciatīvas, kuras varētu tikt izmantotas kā tāds pamats tālākai darbībai. Eiropas Savienībai, protams, ir īpaša politiskā ietekme un tā labprāt varētu iesaistīties šajā miera procesa eh, veicināšanā. Miera procesam ir jābūt tādam, eh, lai tas atrisināt dažādas sociāla politiskās un ekonomiskās dimensijas problēmai. Rietumu papuā šķiet ir likts uz spēles daudz kas vairāk nekā ACH domājams, ka Džakartai ar šīm problēmām būs jānodarbojas vairāku desmitgažu laikā. Manuprāt, ir jāsāk mierīgas tikšanās starp Džakartu un Rietumu papuā varas iestādēm eh, un jāspriež par dažādiem indikatoriem, kas izskanēja šī jūlija miera konferencē. Prezidents beidzot ir izmantojis vārdu dialogs, kas sen nav dzirdēts, un es domāju, ka tā ir cerīga zīme. Man šķiet, ka konkrētas lietas, kuras var atrisināt, varētu būt labs iesākums attiecību normalizācijā. Mans ierosinājums būtu, lai prezidents atsvabina visus politieslodzītos, tad būtu labs sākums miera procesam. Ācihas miera procesa laikā valdība runāja vairāk vai mazāk vienā balsī. Papua situācija ir atšķirīga, ir izveidota atsevišķa vienība Papua un Rietumu Papua attīstības pātrināšanai. Mm, šī struktūra runā savādāk nekā Indonēzijas prezidents šobrīd. Diemžēl Indonēzijas valdība šķiet nav pietiekami daudz ko mācījusies no Ācehas miera procesa pozitīvās ietekmes. Ācehas iedzīvotāji ir sākuši baudīt mierīgus apstākļus, kad viņu ikdienas dzīve neskar vardarbību, militāro spēku klātbūtne ir mazinājusies un vēl palikušie militārie spēki parasti uztur uz barakās un savās, savos reģionos. Mm Rietumu papuā šī pastiprinātā militārā klātbūtne tikai sāsina situāciju. Militāras, militāra personu skaits ir jāsamazina. Policijai ir jāpārņem kārtības uzraudzības punkci, funkcijas. Papuā iedzīvotāji acīs gan militāra personas un uh, policija ir viena un tā pati iestāde, uh, jo viņi izturas pret papāju iedzīvotājiem pilnīgi vienādi. Lielas paldies Korbers kundzei par šo interesanto stāstījumu, par šo salīdzinājumu starp divām dažādām teritorijām, par šiem diviem reģioniem, Ācehas un Rietumpapuā reģionu. Paldies par to, ka jūs skaidri iezīmējāt atšķirības starp šiem reģioniem. Tagad es došu Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvim vārdu. Pedro Martines Vargas, lūdzu, dod vārdu. Is that okay now? Yeah. So thank you, um, Chairman. Paldies, priekšsētāji, ka uzaicināt Eiropas ārējā darbības dienas piedalīties šī sanāksmē. Īsumā vēlos teikt, kāds ir ārējā darbības dienas mm, viedoklis par to, kas notiek Rietumu Papuā un attiecībās ar Indonēziju. Pirmām kārtām vēlos teikt, ka ārējās darbības dienas ļoti rūpīgi seko līdzi uh, situācijai Papua provincēs un Rietum Papua. Mēs uh, eh, uzturām kontakts ar NVO un ar dažādām misijām, kuras uh, Eiropas Savienības delegācija Džakartā īsteno. Pēdējie vardarbīgie incidenti, kas notika oktobrī un kur gāja bojā vairāki cilvēki, to starp pils, uh, eh, civilpersonas, rada bažas Eiropas Savienībai. Uh, un šo jautājumu Eiropas Savienība ir skatījusi ar ārlietu ministriju Džakartā un tiekoties arī ar augstākā līmeņa ierēģiem Indonēzijā 14. novembrī. Šī sanāksmē Eiropas Savienība uzsvēra, ka ir nepieciešams veikt objektīvu izmeklēšanu par to, kā tiek nogalināti cilvēki ka to dara drošības spēki un jāsots pie atbildības tie, kas ir šādos noziegumos vainojami. Vēlos teikt pilnīgi skaidri, Eiropas Savienība eh, respektē Indonēzijas teritoriālo integrali, integralitāti, un mēs nedz atbalstam, nedz veicinam separātismu rietumu papuā. Tomēr Eiropas Savienības satrauc notikumi papuā, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības, to starp tiek pārkāptas mierīgas pulcēšanās un izteikšanās brīvības. Nevar noliegt, kā jau teica arī cienījamie runātāji, ka Indonēzija ir ļoti pilnveidojusi to, kā tiek ievērotas cilvēktiesības. Tomēr joprojām ir uh, neatrisināti jautājumi šajā kontekstā Eiropas Savienību un Indonēzija izmanto cilvēktiesību dialogu instrumentu, kurš tiek jau pieminēts, lai runātu par šiem jautājumiem un veicinātu Indonēzijas valdību ievērot cilvēktiesības un skatīt uh, pārkāpumus. Paldies pēdējā cilvēktiesību dialogu sanāksmē šeit Briselē martā. Eiropas Savienība runāja par ieslodzīto spīdzināšanu, ko arī Barbara kungs minēja, un par pārāk maigajiem sogiem, kas tika piemēroti karēviem, kas tika nu, apsūdzēti nepakļaušanās. Eiropas Savienība un Indonēzijas valdību sadarboties ar Papua pamatiedzīvotājiem un pilnībā īstenot īpašo autonomijas uh, likumu, kas tika pieņemts 2001. gadā. Tāpat mēs aicinām uh, atbalstīt labu pārvaldību un attīstību Papua provincēs. Eiropas Savienība atbalsta arī pēdējos soļus, ko spērusi Indonēzijas valdība un Papua pārstāvi, lai iesaistītos Papua un Rietum Papua ekonomiskajā un sociālā attīstībā, veidot jaunu vienību un konferencē Ar Papua iesaistītajiem pusi piedalījās arī attiecīgais ministrs no Čakartas, kā jau tas tika norādīts. Mēs redzam ļoti pozitīvu attīstību Čakartā, ņemot vērā Judhujono kunga e, paziņojums par to, ka centrāla valdība ir gatava uzsākt dialogu. Mēs priecājamies par šādu gribas izpausmi un priecājamies par to, ka tiek izveidota jauna vienība, kas strādās uh, Hajapurā un Manakirī provincē. Mēs saprotam, ka arī šī jaunā vienība koordinēs attīstības darbu Papuā un skatīs arī politiskos un cilvēktiesību jautājumus. Tādēļ mēs ar nepacietību gaidām, ka šī vienība spēs uh, īstenot progresu. Eiropas Savienība, protams, finansē vairākas attīstības un sadarbības programmas Papua un Rietum Papua. Mēs koncentrējamies uz pamat izglītību, cīnītos pret atšķirībām, kas pastāv izglītības līmenī, dažādu apgabalu līmenī Papua. Mēs eh, cīnāmies pret eh, dažādām infek infekciozām slimībām, un ir dažādi mazi projekti, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību un veicinātu cilvēktiesību ievērošanu. Mēs drīzumā uzsāksim salīdzinoši lielu budžeta programmu par klimata pārmaiņām, tā tiks īstenot Papua. Kopumā vēlos atkārtot, ka Eiropas Savienība atbalsta konstruktīvu dialogu starp Papua pārstājiem un Indonēzijas valdību, atbalstam arī progresu kas tiek eh, panākts ar jaunās vienības palīdzību. Tāpat vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienība pieprasa neierobežotu piekļuvi Papua provincēm, mūsu diplomātiem un organizācijām, piemēram, sarkanajam krustam. Patreizēji ierobežojumi, mūsuprāt, nenāk par labu Indonēzijas valdības interesēm. Tāpat aicinām uh, Indonēzijas valdību veikt objektīvu izmeklēšanu drošības spēku veiktajos noziegumos un saukt pie atbildības tos, kas ir tajos vainojumi. Paldies! Lielas paldies Martīnes Vargas kungam. Zapytać panią poseł Jegle, czy zechciałaby zabrać głos w dyskusji w tej części? Jēglas kundze, vai jūs gribētu iesaistīties debatēs? Jā, priekšsēdētāji, paldies par šo iespēju izteikties. Paldies arī visiem runātājiem. kuri mūs daļai iepazīstināja ar sit un uh, sniedz ārkārtīgi daudz informācijas. man kā parlamenta deputātei, kurai nav tieši sasaists ar šo reģionu, vairāk es eh, strādāju ar Centrālāzijas jautājumiem. Līdz ar to man, protams, ir nepieciešama ļoti daudz informācija, lai varētu saprast par to, kas eh, notiek šajā reģionā. Tāpat kā vācu deputātei vēlos teikt, ka man ir cieša uh, Eh, saikne ar baznīcām Vācijā, kas strādā trešās pasaules valstīs, un eh, tā man sniedz ļoti daudz informācijas par notiekošo šajos reģionos. Un man kā deputātei tādēļ ir, ir jādomā par to, kādus vērtīgus jautājumus var uzdot par šādiem reģioniem kā Rietumpapuā. Man ir jautājums ārējās darbības dienestam šī sakarā. Uh, ko mēs varam darīt, lai veicinātu samierināšanās procesu. Mēs skatāmies uz attīstības procesu un, kā jau Korbers kundze teica, ir ļoti daudz projektu un programmu, kas šobrīd tiek īstenots un notiek. Uh, Un mans jautājums ir, kāda ir Eiropas attieksme uz šo valstu ekonomiskajā ziņā? Šis reģions ir eh, visnotaļ eh, pārticis un vai no komerciālās puses ir eh, kāda interese no Eiropas? Mums kā Eiropas parlamenta deputātiem ir jāuzdod jautājumu par cilvēktiesību situāciju Mēs jau dzirdējām, ka pirms pāris nedēļām trīs cilvēki tika nogalināti vai nonāvēti, un no saviem pārstāvjiem baznīcās es dzirdu, ka pat vēl vairāk cilvēku gāja bojā. Tā kā ir jautājums par cilvēktiesībām, ir jautājums par uh, pamatiedzīvotāju tiesībām, it īpaši mūsu uztrauc arī kristiešu situācija, jo viņi ir minoritāte Indonēzijā jo šī valsts uh, pārsvarā uh, piekop islāma ticību. Un tad, ko mēs varam darīt, lai pozitīvi ietekmētu situāciju šajā valstī un šajā reģionā? Mēs uh, nesakam vienkārši, ka viss, kas notiek, ir nepareizi. Mēs meklējam kādus risinājumus, kas varētu mums ļaut jums palīdzēt. Ja mēs paraugamies, piemēram, uz Arābu pavasari un uh, to, kas notiek šajās valstīs. Varbūt ir kāds uh, veids, kā mēs varam mudināt cilvēks izvēlēties šādu uh, protesta veidu. Man vēl nav pilnībā skaidrs par to, kas īsti notiek uz šīs salas, uh, kā tas ietekmē tur dzīvojošos, kā tas ietekmē šīs uh, salas ekonomiku. Es uh, esmu dzirdējis, ka 40 kristieši tika nogalināti šajā reģionā pavisam nesen. Tādēļ atkal jāatgriežas pie jautājuma, ko mēs varam īsti darīt. Uh, runātāji jau šorīt mums teica, ka mums ir ļoti maz iespēja ietekmēt šo situāciju. Vai tiešām tā ir? Paldies, Ieglas kundze. Pēc brīža došu vārdu Eiropas ārējā darbības dienesta pārstāvim. Tāpat arī aicināšu izteikties Indonēzijas Republikas vēstnieku, kas šodien ieradies pie mums, eh, viņa ekscelence Arifs Havas Ogroseno. arī citi klātesošie varēs izteikties. Man šķiet, ka šobrīd Eiropas Savienība vislielāko uzmanību pievērš tam, kā mēs varētu piekļūt rietumu papuā. Mēs gribētu paši savām acīm redzēt, kāda ir situācija šajā reģionā kādi ir tie šķēršļi, kas mums neļauj uz turieni šodien doties. Kāpēc mēs nevarētu gluži vienkārši aizbraukt un apskatīties, kā, kāda ir situācija uz vietas? Domāju, ka ir ļoti svarīgi atgriezties pie dialoga. Ācehas process beidzās veiksmīgi. Kādēļ gan, lai tikpat veiksmīgi nebeigtos arī rietumu papuā process? Protams, aicinātie eksperti ir pasvītrojuši atšķirības starp Āhenas proc Ācehs procesu un Papuā procesu. Viens no būtiskiem faktoriem ir reliģiskais faktors, kas noteikti jāņem vērā. Ļoti bieži reliģiskā dialogā starp dažādām konfesijām ļoti svarīgas ir emocijas. Reliģiskā piedarība bieži ir saistīta ar valstu un reģionu vēsturi. ja kāds ir pastrādājis noziegumu zināmā teritorijā un nav ticis saukts pie atbildības, tas tikai sarežģīs situāciju. Šeit es vēlos piesaukt piemēru no savas valsts mēs joprojām jūtam, ka pārdarījuma izjūtas un aizvainojums pat pēc 20 gadu ilgušas demokrātijas tomēr eh, var saindēt politiskos procesus un ikdienas dzīvi. Polijā vairums cilvēku domā, ka ir ļoti svarīgi saukt pie atbildības vainīgos. Nav svarīgi, cik ilgs laiks ir pagājis pēc viņu pastrādātajiem nodarījumiem. Es domāju, ka ir jāņem vērā šāda attieksme, ja mēs vēlamies saprast jebkura reģiona iedzīvotāju izjūtas. Cilvēki vēlas, lai valstī būtu tiesiskums un taisnīgums. Tas ir no vienas puses. No otras puses ir nepieciešams arī politiķiem rīkoties reāli. Mēs nedrīkstam pakļaut briesmām Indonēzijas republikas teritoriālo integritāti, kā teica šeit viens no runātājiem. Paši iedzīvotāji Rietumu Papua uzskata, ka šī teritoriālā integritāte ir jāpatur spēkā. Uh, Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas būtu uzdodami Rietumpapuā sakarā. Šo jautājumu skaits patiesībā varētu būt daudz garāks, bet es negribētu nevajadzīgi ievilkt šīs debatas. Gribētu vēl tikai pieskarties bēgļu jautājumam. Tie ir cilvēki, kas ir devušies prom no Rietumpapuā un tagad atrodas Indonēzijas teritorijā gluži nelegāli, un nav arī iespējams viņiem legalizēt savu klātbūtni, jo šādai legalizācijai būtu nepieciešama krietni finanšu līdzekļi. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju ir nepieciešama apmēram 4000 eiro, lai legalizētu savu situāciju. Apmēram 9 tūkstoši cilvēku dzīvo šādā te nenoteiktā stāvoklī, un noteikti viņu situācija būtu kaut kādā veidā jāatrisina. Tas ir tāds ļoti konkrēts jautājums, ko gribēju pieminēt. Bet tagad došu vārdu atkal ārējā darbības dienas pārstāvim Pedro Martinesam Vargasam. Um, thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Tika uzdoti vairāki jautājumi, kuri, protams, prasītu ilgu un garu atbildi. Jūs ļoti noderīgi norādījāt uz vairākiem aspektiem, kas šo jautājumu par rietumu papo padara īpaši grūtu un sarežģītu. Es gribētu uzsvērt vēlreiz, ka Eiropas Savienība pirmkārt cenšas risināt jautājumus par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ļoti cilvēktiesību uh, dialogs, kuru mēs izveidojam pirms dažiem gadiem, ir svarīgs instruments, un tas ļauj abām pusēm vadīt pārunas atklātā veidā par jautājumiem, kas ir jārisina. Un es gribētu uzsvērt to, ka šis instruments ir noderīgs un svarīgs, jo īpaši, ja mēs runājam par cilvēktiesībām, cilvēktiesību pārkāpumiem papo un rietumu papo. Jautājums par labu pārvaldību. To mēs cenšamies eh, risināt Tas ir būtisks jautājums. Mēs izmantojam vairākas sadarbības programmas ar Indonēziju, vis, ar visu šo valsti, iekļaujot arī Papua un Rietumu Papua. Kā es jau teicu, mēs ļoti atbalstām dialogu un vēlmi no Džakartas puses iesaistīties nopietnā konstruktīvā dialogā starp um, centrālo valdību un papojas pārstāvjiem. Mēs zinām, e, kā vēstulē tika norāds, ka, e, parādīts, ka ir neusticēšanās e, abās pusēs bet mēs gribam vēlreiz uzsvērt dialoga nopietnību un Eiropas Savienības at, mm, atbalstu šajā dialogā. Taču būtu jāsaka, ka šis ir iekšējais politisks jautājums, bet nepārprotiet mani, jo mēs kā starptautiska kopiena varam veicināt labu pārvaldību Indonēzijā. Un mēs atrodam arī da, sadarb, uz sadarbību gatavus partnerus Indonēzijas valdībā. Jautājums eh, par reliģiskajām minoritātēm, deputāti to pieminēja. Tas ir jautājums, pie kura mēs strādājam ar Indonēziju. Mēs esam sar, eh, organizējuši vairākus dialogus. Pēdējais notika pirms pāris nedēļām Džakartām kur mēs runājam par to, ka vajadzētu izvairīties no diskriminācijas, balstoties uz reliģisko piedarību. Un tas eh, bija, tā bija galvenā tēma, par kuru mēs runājam. Un šis jautājums ir skarts arī cilvēktiesību dialogā, tāpat kā katrā oficiālā tikšanās reizē, kad tas ir bijis nepieciešams. Uh, Es domāju, ka tie būtu pagaidām mani komentāri. Paldies. Dziękuję bardzo e, panu Martinu. Paldies Martīnesam Vargasam par šiem komentāriem. Tagad es gribētu aicināt vēstnieku kungu, jūs ekscelence. Jūs varētu pavisam īsi iepazīstināt ar savu viedokli. Paldies, es gribu vispirms pateikties par iespēju uzrunāt šo uh, E, sanāksmi par tik būtisku jautājumu. Mazliet pagrūti runāt par sarežģītu tēmu īsā, īsos vārdos, bet es centīšos e, sniegt e, kontekstu mm, par papo. Vispirms vēsturiskais aspekts vajag apskatīties vēsturiski, kopš Eh, mūsu neatkarības eh, eh, holandieši ne, ne, nepamet Indonēziju, un starptautiskajais likums nosaka, ka jaunizveidotas valdes, kuras rodas dekolonizācijas procesā, viņi saņem jaunus neatkarību. Di, Holandas institūts tika noteikts, ka Indonēzija ir jauna valsts un mēs neuzskatām vairs, ka, mm, ka holandiešiem vēl būtu kaut kādas tiesības Indonēzijā. Āfrikas Savienība apstiprināja, ka kolonālās robežas neatkarīgi līdz ar jaunas valsts izveidu tiek atceltas. Otrais konteksts ir, ir tas, kurā konteksts, kā mēs dzīvojam autoritārā režīmā, kā jūs to ļoti labi zināt no mūsu vēstures. No 65. līdz 97. gadam mēs dzīvojām uh, stingrā režīmā, mēs bijām pakļauti režīmam, kur tika apspiesti mēdī, un tā tālāk. Un ļoti labi, ka tas ir beidzies. Un trešais aspekts - Papua demokrātiskās Indonēzijas laikā. Iepriekš jau tika teikts, ka ir īpašs likums, kas 2001. gadā nosaka speciālās autonomijas status Papua. Es gribu norādīt uz vairākiem elementiem. Pirmkārt, Reģionālā valdība Papua tā ir ekskluzīvas pilnvaras noteikt savu pārvaldību, izņemot, piemēram, ārlietu aizsardzības politiku. Vienīgi papos pārstā, pārstāvis var kļūt par gubernatoru. Pirms trim nedēļām notika gubernatora vēlēšanas, notika Četri kandidāti bija. Tika izveidots parlaments, kā arī eh, Papuās eh, asamblēja. Nevienā citā reģionā nav šādu asamblēju tika iekļauta cilvēktiesība aizsardzības pasākuma un nu, tika izveidota komisija pēc uh, e, gubernatoru sanāksmes. Priekšsēdētāji saskaņā ar likumu papā uh, e, e, uztur 80% no ienākumiem no nodokļiem un 70% no naftas un gāzes izmantošanas ienākumiem vienīgi ieņēmumi Indonēzijā ir ar līdzīgiem, ar līdzīgiem ieņēmumiem, ir atceh citās uh, provincēs tikai 15% no naftas un gāzes ieņēmumiem patur 90% no zemes ienākumiem eh, nodokļiem tiek paturēt papuē. Es gribu 97. gadā ienākumi bija 5 triljonu rubī 2002. gada pēc likuma ieviešanas, ienākumi bija 10 triljoni rubī 2008. gada 15 triljonu rubī 6,1 miljards dolāru. Un tas nozīmē, ka e, kop ienākums uz vienu iedzīvotāju ir ir 7000 dolāru. Tātad 2,5 reizes vairāk nekā Indijā. Šodien 20, 20 triljoni rūpī, 2,2 miljārdu ASV un 18. gadā paredzējums, ka būs 4,4 miljārdu dolāru šis kopējais ienākums. Pasaules banka sagatavoja īpašu ziņojumu, kurā teikts, ka papojas galvenais ienākums ir nevis ģenerēt papildu resursus, bet izmantot esošos resursus gudrā veidā. Vēl banka teica, ka papo attīstība ir pašiem papos iedzīvotājiem jāveicina, ir problēma vairākos jautājumos attiecībā uz atbildību. Mm, Pasaules banka saka, ka tikai 4 no 21 pašvaldībām ir atbildīgas par savu budžetu. Ir izteikti četras rekomendācijas, lai palielinātu esošo resursu izmantošanu, plānošanu, dalību no apakšas uz augšu un caurskatāmību ir liela atbildība no vietējām pašvaldībām, lai palielin, piešķirt lielāku eh, jēgu caurskatāmībai. Kā kolēģis jau iepriekš teica, centrālā valdība pieņēma pasākums, lai veicinātu attīstību ar šo 2007. gadu visapturošo programmu un paplašināja eh, to ar jaunām vadlīnijām 2011. gadā ir īpaša vienība, kas ir izveidota, to vada Baban Dermono, kurš reiz bija ACE kontrols uh, minis, misijās kādreiz darbojās. Un, un Falets Huseins ir mūsu sarunu vedējs ACE jautājumos. Nav šaubu, ka Indonēzijas valdība uh, izvēlas dialogu, lai atrisinātu mierā, mierīgā veidā šo konfliktu. Nelēs te bais teica par, mm, mm, par svarīgu punktu, par šo te svarīgo iniciatīvu. Prezidents tagad ir atklājis iespēju uh, mm, uzsākt sārunas par šo problēmu, lai risinātu mirtulnā ceļā e, problēmas. Startautiskā kopiena un Eiropas Savienība varētu palīdzēt ar šo ietveru lēmumu un e, vienošanos, un tur ir vairāki jautājumi, pie kuriem mēs varam kopīgi strādāt, lai atbalstītu dialogu, ko Indonēzijas valdība tagad ir uzsākusi. Uh, Jautājums par minoritātu un vairākumu. Mm. Tiesa, ka Indonēzijai pārsvarā ir musulmaņu iedzīvotāji, bet dažās, dažās vietās uh, musulmaņi ir minoritāti, jo ir viena sala, 80% musulmaņi, pārējie ne. Piemēram, Balī 95% ir hindū. Uh, Ziemeļ Sumatrā 80% ir kristiešu. Papua musulmaņi ir tikai 20%, 80% ir nemusulmaņi. Citur Indonēzijā ļoti interesants sajaukums, un tāpēc es domāju ļoti svarīgi, kad mēs runājam par reliģisko sadalījumu. Indonēzijā tas nav tik vienkārši kā nosaukt cipars, es piekrītu. Uh, ārējās darbības dienas kolēģiem. Indonēzija daudz strādājusi ar Eiropas Savienību un arī Polijas prezidentūru. Pirms pāris nedēļām mēs runājām par e, dialogu. Bet galvenais jautājums, kas saistīts ar papoju, ir tas, ka valdība saprot, kas ir jādara. Mēs uzskatām, ka raudzīšanās pagātnē ir jāatmet, mums ir jāiet uz priekšu, lai veidotu tādu vidi, kurā visi var risināt dialogu. Un, un mums vairs nav kur griezties atpakaļ. Paldies! Dziękuję bardzo panu ambasadorowi. Chciałbym zaprosić naszych gości, aby... Lielas paldies vēstniekungam. Tagad došu vārdu atklātinātiem ekspertiem. Katram būs divas minūtes, kur laikā viņi varēs izteikt secinājumus. Bārberkungs, lūdzu, pirmais. Thank you, Mr. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi par dažiem jautājumiem, kas tik uh, izskanēja par īpašu autonomiju. Es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc speciāla autonomija ir izgāzusies, ir tas, ka uh, netika risināti politiskie jautājumi un arī ekonomiskie noteikumi šajā likumā, kas tika pieminēti, kas saistīti ar Papūs Nacionālo asamblēju un cilvēktiesību tiesu un samierināšanās komisiju. Tautas asamblēja joprojām tiek padarīta neefektīva un noteikumi par cilvēktiesību tiesu un patiesības un samierināšanas komisiju, tas viss nav piemēr, piemēroti ieviests. Jaunas iniciatīvas, kas ir domāts, lai risinātu problēmas, vajadzētu tām visām skatīt kā politisku jautājumu, un šie cilvēku tiesību problēmas būtu jārisina. Un vēl arī tas par migrāciju un papūs iedzīvotāju marginalizāciju. Atbildot Jēglas kundzei par situāciju, kas nav skaidra, un vēl priekšsēdētājs teica par piekļuvi valstī. Tas ir galvenais jautājums, un ideja par iespēju delegācijai no apakškomitejas vai no, vispār no parlamenta doties uz rietumu papula faktu meklēšanas misijā, tas būtu ļoti noderīgi. Un es e, ceru, ka to varēs izdarīt. Aika, Mr. Barber. And... Paldies. Un Korbers kundze. The ambassador. Vēstnieku kungs. Uh, Es gribētu runāt par manu priekšgājēju. Jūs labi zināt, ka, ka patiesības un samierināšanas komisija nevar ieviest ne rietumu papoja, ne aceh, jo ekvivalents likums nacionālā li līmenī tiek aizkavēts jau sešus gadus. Nav pat vēl projekta. Uh, un attiecībā uz speciālās autonomijas likumu no 2001. gada par 2006. gadu attiecībā uz ACEH viņi var kaut ko darīt, jo, jo mandāts par to, kā šī komisija var darboties Rietumpapua un ACEH, to ierakstīs nacionālā likumā. Ko var izdarīt papā un aceh vēlāk ir tikai finansu jautājumi, šīs te komisijas atrašanās vieta un tā tālāk. Tāpēc es gribu aicināt Indonēzijas valdību, kā jūs to mudina jūsu paši juridiskie dokumenti. Es aicinu jūs izdarīt to, ko jums vajadzēja izdarīt jau pirms sešiem gadiem. Otra lieta, mēs visi esam sapratuši, uh, ka dialogs tiek ļoti gaidīts. Un beidzot, jūsu prezidents eh, to ir pateicis. Daudzos gados ir bijuši konstruktīvas komunikācijas, bet mēs ļoti novērtējam tagad šo dialogu. Un tomēr ir cilvēki, kas ir nominēti šai vienībā, uh, kas darbojas pavisam savādākā virzienā. Prezidents domā vienu, Farids kaut ko citu, un šies, šīs atšķirīgās pieejas norāda uz to, ka ir daudz problēmu. Tās norāda uz to, ka nav nekāda progresa šīs vienības izveidā un kur nu vēl, ka tā kārtīgi darbotos. Paldies. Thank you, Madam Corbett. Paldies! Dāmas un kungi! Mēs nedaudz pagarinājām laiku, kurā apspriež rietumu papo jautājumus. Runājām par to 15 minūtes ilgāk nekā paredzēts. Tas parāda, cik šis jautājums ir svarīgs, un domāju, ka pie tā atgriezīsimies nevienreiz vien šī sasaukuma laikā. Nav viegli atrisināt problēmas, kas sakņojas dziļi pagātnē. Problēmas, kas nav atrisinātas savā laikā. Vismaz vietējo iedzīvotāju acīs nē. Taču ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai varētu sasniegt izvirzītos mērķus, proti atrisināt problēmas. Es gribētu teikt, ka ASEAN delegācijas pārstāv, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sēdi. Bet ir sekretariāta pārstāvji, kuri piedalījās debatēs. Gribētu pateikties visiem uzaicinātiem viesiem. Bārbera kungam, Korberas kundzei, tāpat arī vēstnieku kungam. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta - viedokļa apmaiņa ar Eiropas ārējās darbības dienas par cilvēku stāvokli Birmā. Pēdējo reizi par šo jautājumu runājām maijā, un kopš tā laika ir notikušas lielas pārmaiņas Birmā, un tādēļ atgriežamies pie šīs valsts. Tādēļ arī mēs pieņēmām lēmumu iekļaut šo punktu šīs dienas darba kārtībā. Ļoti iespējams, ka Aung San Suu Kyi kļūs par kandidāti Birmas parlamenta nākamajās vēlēšanās. Jūs atcerēsieties, ka viņas partija pagājušās vēlēšanās uzvarēja, militārā huntu šo uzvaru neatzina. pēdējā laikā valsts varas iestādes ir uzsākušas reformas, kuras ļoti atbalsta starptautiskā sabiedrība. ASV valsts sekretāra Hillary Clintone pirmoreiz 50 gadu laikā ir ieradusies Birmā pavisam nesen. ASEAN valstu savienība nolēma turpmā pavisam drīz nodot Birmai rotējošās prezidējušās valsts pienākumus. Augstā pārstāva Katrīna Aštona izteikusi savu gandarījumu par šiem notikumiem, īpaši arī par to, ka liela daļa politieslodzīto ir saņēmuši amnestiju. Mēs, protams, uzstājam, lai tiktu atbrīvot pilnīgi visi politieslodzītie. Es jums piedāvāšu noskatīties īsu video uzrunu tā būs Ang San Suu Kyi uzstāšanās, viņas paziņojums, kas ir ierakstīts Saharova balvas ceremonijas laikā. Ang San Suu Kyi komentē šīs balvas nozīmi Birmā. I'm grateful for this opportunity. Es pateicos par šo iespēju nosūtīt īsu ziņu Eiroparlamentam šajā svarīgā cilvēktiesību konferencē. Cilvēktiesības ir svarīgas mums visiem, kas strādā demokrātijai Birmā. Tā kā cilvēktiesības pietrūkst, un tāpēc mūsu cīņa ir bijusi tik smaga un ilga. Eiroparlaments ir palīdzējis mums visā šajā cīņā. Jūsu atbalsts un jūsu sapratne ir nesusi gaismu tumšajās dienās, kad mēs sastapāmies ar tādu apspiešanu, ka šķita, ka mēs nekad nespēsim izkļūt laukā. Bet mūsu cerība nav mazinājusies, jo mēs zinājām, ka mums, bija, mums ir draugi visā pasaulē, draugi un sabiedrotie, kas ir stāvēs mums līdzās. svarīga sakratība, ka Saharova balva tika man piešķirta laikā, kad mēs demokrātijas kustībā Burm, Birmā e, sastapāmies ar ļoti lielām grūtībām. Toreiz šķita, ka valsts, e, pasauli mūs ir aizmirsusi. Šķita, ka mēs esam palikuši vieni mūsu cīņā, bet Saharova balva kas tika pasniegta man nevis kā individam, bet kā kādam, kas cīnās par cilvēku tiesībām Birmā, atgādināja mums, ka mēs neesam vieni. Vēlreiz un vēlreiz mēs esam saņēmuši atgādinājumus par to, ka mēs neesam vieni un ka mēs neesam aizmirsti. Ļaujiet man vēlreiz pateikties jums par to, ka Eiropas parlaments ir uh, Eh, turējis dzīves mūsu cerības un par to, ka es ļoti gaidu dienu, kad mēs sada, būsim kopā kā draugi un sabiedrotie strādājot drošākai un lai, laimīgākai pasaulē. Paldies! Możemy powiedzieć, że dziękujemy eh, laureatce Nagrody. Tā bija Ansam Sulkī uzruna. Mēs eh, varam viņai pateikties kā Saharova balvas laureātei. Visu vajāšanas gadu laikā Ansam Sulkī nekad nav zaudējusi cerības. Viņa tiešām gaida to dienu, kad varēs aktīvi rīkoties, lai mainītu situāciju Birmā. Mēs ceram, ka šī diena pienāks drīz. Šī situācija vēlreiz parāda, cik svarīga var būt Saharova balva. Tā var sniegt ļoti lielu morālo atbalstu visiem cilvēktiesību aizstāvjiem pasaulē. Ansan Sūkī izsakās ļoti pazemīgi, eh, atzīmējot, ka šī balva nav piešķirta viņai personīgi, bet visiem cilvēktiesību aktīvistiem Birmā. Es gribētu aicināt izteikties ārējā darbības dienesta pārstāvu Gilespīkungu lūdzu. Mr. Gillespie. Mr. Gillespie. Thank you very much, uh, Mr. Paldies priekšsēdētājiem. Pēdējie mēneši tiešām ir bijuši ļoti īpaši Birmā. Pagājušajā novembrī, kad notika vēlēšanas, tās nebija nec brīvas, nec godīgas. Un par spīti mūsu cerībām visi mēs jutāmies pēc tam vīlušies. Bet eh, pēdējo pāris mēnešu laikā situācija ļoti ievērojami mainījusies. Ja ir jānosaka konkrēts datums, tad es to varētu nospraust kā to datumu aprīlī, kad prezidents uzrunāja jaunievēlēto parlamentu un iepazīstināja ļoti interesantu darbu kārtību kur tika skatīts ļoti plašas reformas, gan ekonomiskās reformas, gan tādas lietas kā labāk cilvēktiesība aizsardzība, cīņa pret korupciju un uh, uh saziņā ar etniskajām grupām un opozīcijas partijām. Tobrīd mēs teicām, nu, viņš jau tā tikai izsakās, bet, eh, ja mēs paskatāmies vēlreiz šo uzrunu, tad mēs redzam, ka eh, tas viss bija ļoti kārtīgi pārdomās. Un eh, kopš tā brīža ir bijušas vairākas kustības pozitīvā virzienā. Protams, uh, ir uh, bijušas akcents uz augstās pārstāvis tikšanos un LD lēmumu. Šī partija agrāk bija lielās grūtībās, jo tā nepieņem 2008. gada konstitūciju, bet 48. starpvēlēšanās šī partija ir gatava piedalīties kopā ar citām opozīcijas partijām bet eh, aiz šiem ļoti lielajiem un skaļajiem notikumiem ir virkne citu interesantu notikumu parlamentā, kas skata veselu virkni eh, likumprojektu. Viens no pirmajiem likumprojektiem, ko ir parakstījis prezidents, bija likums, kas pieļauj arotbiedrības, aizliedz piespiedu uh, darbu. Šāds likumprojekts tiek gatavots, un tāpat tiek domāts par nodokļiem, par vidi un citiem jautājumiem. Vienlaikus prezidents ir atkārtojis savu vēlmi konstruktīvi runāt ar etniskajām grupām, lai panāktu miermīlīgs risinājums. Ir zināms uh, progress vienā no pavalstīm, bet uh, joprojām ir zināmas grūtības, lai uh, varētu līdz galam atrisināt uh, bruņotos konfliktus, it īpaši dažos reģionos, un arī lai virzītu uz priekšu darbu kārtību, kas atbilstu etnisko grupu politiskajām un ekonomiskajām cerībām. Visas šīs eh, kustības ir ļoti labi vērtējams, un kā mēs uz to raugāmies, Tas katrā ziņā pārsniedz visas mūsu agrākās cerības, šobrīd ir tāda ļoti optimistiska gaisotne, tomēr ir jājautā par to, cik kvalitīvas ir šīs pārmaiņas, cik ilgi tās spēs pastāvēt. Runāju par kvalitāti, es nekādā veidā nemēģinu mazināt to, kas ir noticis, bet ir zinām jautājumi. Mēs paraudzījāmies uz eh, likumprojektiem, projektiem, jāsaka, ka tie ir ļoti labi, piemēram, likums par arotbiedrībām ir piemērojams starptautiskā darba spēka organizācijas standartiem, skatoties uz ekonomiskajām reformām, tās uh, koncentrējas uz uh, lauku reģionu reformām, uz uh, mikrofinansējumu nodrošināšanu lauksaimniekiem tam laimdzīgi varbūt vairāk jākoncentrējas uz juridiskām tiesībām uz zemi un zemes pārvaldu, bet es pārliecinos, ka visi šie jautājumi tiks skatīti. Tāpat nav tik liels akcents uz uzņēmē darbības jomas reformu, bet arī tas ir saprotams, bet mēs paredzam, ka uh, nākamajos gados arī šie jautājumi tiks skatīti. Tāpat skatoties uz uh, atgriezenamības jautājumu. Šis jautājums par 2008. gada konstitūciju, par reģionālo centrālo parlamentu, par armiju, to visu izveidoja eh, militārā vara. Un mēs uzskatām, ka tas tika izveidots tādējādi, lai varētu nodrošināt kontrolētu pārēju un it īpaši, lai aizsargātu eh, militāro vadoņu personīgās intereses. Tas norāda, ka ir zināmi ierobežojumi gaidāmajām reformām īstermiņā. Un tas ir arī saistīts ar eh, saspīlējumu no valdībā saistībā ar eh, reformu aptvērumu un gaitu. Mēs vairāk domājam par to, ka ir cilvēki, kas vēlas veicināt reformas un ir tie, kuriem ir īpašs intereses un kas vairāk guva finansiāli iepriekšējā sistēmā. Līdz ar to ir šāds uh, pretruna valdībā, un mums šķiet, ka tas veicina dažādus ierobežojumus reformām, un uh, tie būs uh, novērojami arī vēl nākamajā gadā. Domāju par to, kas ir iespējams politiskajā kontekstā. Mēs uh, varētu sagaidīt zināmas eh, progresus zināmās jomās, kas parādīs, cik nopietnas ir šīs reformas, cik ilgspējīgas tās ir. Viena no šādām iespējām reformām būtu lielāka politieslodzeto atbrīvošana, NLD partija aptuveni 700 ieslodzīto ir bet mūsuprāt šis skaitlis ir lielāks. Aplēses reizēm iet līdz pat 2000, mūsuprāt tas ir pārāk daudz, bet uh, katrā ziņā 1000 līdz 1200 politi ieslodzīto varētu būt, ja ieskaitam arī ieslodzītos no etniskajām grupām. Līdz šim aptuveni 300 ieslodzīto ir atbrīvoti, mēs uh, ceram sagaidīt kādu lielāku skaitu tuvākajos mēnešos. Tāpat es minēju starpvēlēšanas 48 kopumā Mēs ceram, ka tās būs brīvākas un godīgākas nekā vēlēšanas, kas notika pagājušajā gada novembrī. Prezidents ir teicis, ka viņš eh, cer nodrošināt, ka šīs vēlēšanas būs brīvākas, un mēs ceram redzēt, ka arī citām opozīcijas partijām, ne tikai NLD, būs tiešām iespēja tajās piedalīties. Vēl nākamo sešu mēnešu laikā mēs cerētu sagaidīt eh, to, ka iesakņosies dialogs starp uh, di, uh, valdību, to starp iekļaujot uh, visas pārējās opozīcijas politiskās partijas. Mēs zinām, ka ir ļoti labi kontakti, kas veidojas starp atsevišķiem parlamentāriešiem, kas ir no valdošās partijas un ar uh, opozīcijas partiju pārstāvjiem, un mēs uh, vēlamies redzēt to pārveidojamies par uh, konstruktīvāku, iekļaujošu politisko dialogu par valsts nākotni. Es eh, katrā ziņā nevēlos nekādā veidā mazināt un nenovērtēt jau padarīto, bet eh, tās ir tās papildu lietas, ko mēs vēlētos redzēt, pirms mēs varētu teikt, ka šo pārmaiņu kvalitāte tik tiešām ir uh, ievērojama un uh, tik vērā ņemama, ka mums uz to būtu attiecīgi jārēģē. Institūcijās mēs raugāmies uz mūsu politiku attiecībā uz šo valsti. Mēs eh, vēlamies eh, turpināt eh, analīzu veikšanu un standartu noteikšanu, un ja mums ir jāpieņem konkrēta reakcija, tad mēs varētu to darīt visaptveroši, atspoguļojot uh, pozitīvās pārmaiņas papildus tam, ko es jau minēju, mēs sagaidām gaidām nākamajos mēnešos. Vēl viens no jautājumiem ir veiktspēja. Tas, ko da, valdība jau dara, izveidojot cilvēktiesību struktūru. Nu, šīs struktūras efektivitāti noteiks tas, vai tā spēs īstenot ir zināmi trūkumi īstenošanas ziņā un jāskatās, vai būs iespējams arī viņiem sagatavot un īstenot atbilstošu politiku. Tas pats jātiecās uz reģionālo parlamentu kompetenci un kā tā ja sadarbosies ar centrālo parlamentu. Tātad kapacitāšu veidošana ir uh, jautājums, kas mūs ļoti uztrauc, un mēs to skatām steidzamības kārtā. Uh, Tāpat eh, jādomā par vairāk politiskajiem kontaktiem, lai vairāk informāciju iegūt par to, kas notiek, un jādomā par iespējām iesaistīt citas puses. Es neuzskatu, ka ir jāsāk jau kaut kādi aizdevumi, bet varētu sniegt tehnisku konsultāciju par ekonomiskajām reformām, varbūt iesaistīt Pasaules banku un eh, Startautisko valūtas fondu mūsu uh, skatījums ļoti pozitīvs. Ir eh, vēl zināms lietas jāizdara, lai tiešām mēs būtu pārliecināti, ka šīs pārmaiņas ir nopietnas un paliekošas. Mēs uh, ceram, ka tā būs, un uh, tad arī varēsim sniegt tādu attiecīgu atbildi no mūsu puses. Lielas paldies Džilispīkungam par stāstiem. Un tagad Aicināšu izteikties Sāru Kolanu, kas ir organizācijas Birma Office pārstāve. Jā, paldies! Es gribētu jūs informēt, ka Yang Wei, kas ir mūsu izpildu direktors, labprāt būtu gribējis piedalīties šajā sēdē, taču viņam bija jādodas uz Āziju un tādēļ nevarēja ierasties. Es gribētu nolasīt viņu sūtīto ziņu. Lai gan es Esmu pavadījis lielāko daļu profesionālās dzīves vērojot notikumus Birmā. Pavisam nesen atgriezos no pirmā brauciena uz Birmu pēdējais 50 gadu laikā. Es tiku izsūtīts 1962. gadā, kad militāristi pārņem varu, un es vēl biju maz zēns. Šis brauciens bija privāta brauciens. Prezidents Tensēns bija paziņojis, ka trimdinieki var atgriezties, un es gribēju atgriezties mājās un redzēt, kā aizstās tās vietas, kur dzīvoju kā bērns. Gribēju tikties ar visiem tiem cilvēkiem, kas gribās tikt tie, kas gribēja tikties ar mani. Es tikos ar valdības un desmit politisko partiju pārstāvjiem, tāpat arī Nacionālās demokrātijas līgas pārstāvjiem. Šī brauciena laikā es redzēju, ka politiskā atmosfēra bija optimistiskāka un atvērtāka nekā es biju iedomājies. Cilvēki, gan politiķi, gan arī vienkāršie cilvēki, šķītā mazāk sabijušies. Es gan uh, esmu dzirdējis daudz skeptisku izteikumu par vēlēšanām un par jauno valdību. Līdz šī gada jūlijam arī es biju skeptiski noskaņots, un tādēļ mani pārsteidza prezidenta inaugurācijas runa martā, kurā viņš uh, paziņoja, ka tikšot ieviest reform, reformu darba kārtību. Pēc tam gan likās, ka viss apstājās, bet augustā atkal viss sāka kustēties. Prezidents tikās ar Aung San Suu Kyi, kas pozitīvi atbildēja uz šo uzaicinājumu. Arī viņa teica, un prezidents teica, ka visi trimdinieki var atgriezties. Uz sākās valdības sarunas ar etniskām uh, bruņotām grupām. Notika dažādas sarunas, par parlamentārām tēmām, tāpat arī par tādām tēmām kā Mjatsonas aizsprost. Tik runāts par um, samierināšanos, par amnestiju, politisku ieslodzīto atbrīvošanu, cenzūru un pat par kodoprogrammu, par tādām tēmām, kur, par kurām iepriekšējā režīmā nevarēja atļauties runāt. Tik izveidot cilvēktiesību komisiju, tika pieņemts likums par eh, darba tirgu un eh, arotbiedrībām, tika atbrīvot daži politieslīdzītie, tika pārskatīti vēlēšanu likumi likumi. Eh, Nacionālā eh, demokrātijas līga tagad varēja eh, reģistrēties kā politiskā partija un piedalīties vēlēšanās 2015. gadā. Ansan Sūkī pat teica, ka viņi varētu piedalīties kā kandidāte papildu vēlēšanās, kas, starpvēlēšanās, kas notiks nākamgad. Es, protams, nevaru runāt visu cilvēku vārdā, taču tie cilvēki, ar kuriem es tikos, apliecināja, ka pārmaiņas ir, mani, ir notikušas. Ja runājam par etnisko konfliktu, tad daudzi cilvēki gan Birmā, gan arī starptautiskajā sabiedrība uzskata, ka etniskās problēmas ir tāds kā blakus jautājums. Viņi uzskata, ka ja Birmā būs demokrātija, tad šis jautājums atrisināsies pats no sevis. Taču tā nebūs. Problēma sākās demokrātijas erā. Birma zaudē brīvību un demokrātiju arī tādēļ, ka ģenerālis neviens nepiekrita tam veidam, kādā demokrātiski valdi, ievēlētā valdība mēģināja grozīt konstitūciju. Birmas militārā hunta nekad neatļaus demokrātijai pilnībā uzplaukt Birmā, ja netiks atrisināts etniskais jautājums. Iespējams, ka mēs varētu izmantot 2008. gada konstitūcijas pantus, kas ļauj uh, valdī, valstī izveidot likumdevēju orgānu un arī valsts valdību. Šis mandāts gan būtu ierobežots, taču tas ir vienīgais dokuments, vienīgā konstitūcija, kas varētu ieviest to kārtību, kādu etniskās, etniskie štati ir vēlējušies jau kopš 1948. gada Šīs konstitūcijas sniegtais mandāts būtu saskaņā ar prezidenta paziņotu decentralizācijas politiku. Cilvēki, ar kuriem es tikos, bija ļoti nobežījušies par valdības spēju ieviest kaut kādas pārmaiņas, jo ir ļoti daudz birokrātijas. Vecā mašinērija joprojām darbojas saskaņā ar vecajiem noteikumiem, kaut arī pašā valdības augstākajā līmenī ir vēlme pēc pārmaiņām. Ko starptautiskās organizācijas un Eiropas parlaments varētu darbi, darīt? Jūs varētu sniegt mūsu mums atbalstu, lai uzlabotu demokrātisko iestāžu rīcības spēju. Prezidents saka, ka viņš ir atbildīgs konstitūcijas priekšā. Mums ir jāaicina viņš pildīt savus pienākumus tiešām saskaņā ar konstitūcijas pantiem. Uh, Eh, ir nepieciešams iedibināt tiesiskumu militārās diktatūras vietā. Tāpat arī ir jāaicina vēlētie pārstāvi atskaitīties cilvēku priekšā. Ir jāievieš tāda likuma, kas nāktu par labu vēlētājiem. Ja mēs vēlamies ilgspējīgu demokrātiju, nepieciešams demokrātisks politiskās partijas gan no struktūras, gan no politikas viedokļa. Mums jāpalīdz šīm partijām kļūt spējīgākām, attīstīt dažādas politikas, rakstīt likuma projektu projektus un eh, darīt to tā, lai tas nākt par labu tautai. Arī ierēģiem ir jākļūst pro, profesionālākiem savu pienākumu izpildē. Viņi nedrīkst vienmēr tikai locīt muguras autokrātisku vadoņu priekšā. Citiem vārdiem sakot, tā vietā, lai gaidītu, ka Birma kļūst par demokrātisku valsti, ir jācenšas atbalstīt šī sistēma, ir jāizmanto viss iespējas, kas ir mūsu rīcība, lai veicinātu demokrātisku ideālu un prakses pārējumu pārņemšanu, tā lai tie kļūtu par neatņemamu visu iestāžu sastāvdaļu un nebūtu vairs ceļa atpakaļ. E, Birma nekļūs uzreiz par ideālu demokrātisku valsti. Līdz tam vēl ir ļoti daudz, kas jāizdara. Taču, ja mēs salīdzinām to, kas notiek Birmā šodien ar to, kas notika tikai pirms sešiem mēnešiem, tad mēs noteikti varam teikt, ka lietas mainās un mainās uz labo pusi. Paldies! Dziękuję pani Sara Kolen. Lielas paldies Sārai Kolenai par šo nolasīto vēstuli. Tāpat arī gribu pateikties vēstules autoram, Janga Vēkungam, kurš nevarēja ierasties uz mūsu sēdi, bet kurš ir nosūtījis šo vēstuli īpaši mums. Mēs pēdējā laikā dzirdam ļoti daudz pozitīvus jaunums šeit cilvēktiesība apakškomitejā, un šis ir viens no šiem jaunumiem. Mēs redzam, ka cilvēki, kas e, dodas uz šīm dažādajām valstīm, pēc tam atgriežas ar ļoti pozitīvām ziņām, pozitīviem jaunumiem. Mēs par to, protams, ļoti priecājamies, bet, nu, protams, mūsos rodas jautājums, vai šīs pārmaiņas būs spējīgas noturēties un pastāvēt. Un tagad es gribētu aicināt izteikties vēstnieku Tantu Kjavakungu. Eh, tas ir, protams, ja viņš vēlētos uzstāties. Man šeit sekretariātā saka, ka vēstniekungs nav varējis ierasties mūsu sēdē. Vai arī vēstnieks nevēlas izteikties? Džiles Pīkungs, vai jūs vēlētos vēlreiz atkārtot izteikties? I, I, my experience of. Jā. Pēc savas pieredzes strādājot ar uh, Birmas uh, birokrātiem, nevar teikt, ka viņi nevēlētos būt aktīvi un ieinteresēti. Mums bija trīs lieliski vēstnieki šeit Briselē. Viens no viņiem ir tagad ārlietu ministrs. Pirms eh, pāris gadiem mēs ļoti diskrēti uzsākām dialogu ar Birmas eh, valdību, runājot par nabadzības apkarošanu, runājot arī par veselību, izglītību. Un es biju ļoti pārsteigts ar eh, to, ar kādiem cilvēkiem es runāju. Viņi bija ļoti labi izglītoti Austrālijas, Eiropas un Amerikas universitātēs. Uh, un uh, vēlējās darīt visu, kas ir viņu spējākos, ņemot vērā arī grūtos apstākļus, kuros viņi strādāja. Protams, ir liela kapacitātes problēma, bet ja mēs varam izmantot kādus instrumentus, lai nāktu viņiem palīgā, tad uh, valdība un ierēģi var uh, ievērojami pavirsīties uz priekšu valsts attīstībā. Par ilgtspējību ir svarīgi, lai reformas parādītu, ka tās spēj nodrošināt cilvēkiem labāku dzīvi. Un uh, arī par šo jautājumu mēs uh, ļoti daudz domājam un arī apsveram to, kā varētu palīdzēt kaut kādā veidā. Bet uh, mums būtu ļoti liederīgi, ja IFE varētu vairāk iesaistīties šī darbā. Thank you very much. Mr. Ambassador. Paldies, vēstniekungs. Thank you very much, Mr. Chairman. I uh, mean, just to say by comparison. Es tikai gribēju teikt, ka mans kolēģis Šīmos Gillespie ir ārkārtīgi labs eksperts Birmas jautājumos. Es gan nekad neesmu bijis Birmā. Man nav bijis tāda izdevība. Un man pašam arī ir zināmā personiskā nostāja. Es parasti neceļoju uz tādām valstīm, kurām ir represiju iezīmes. Piekrītu Šemusam Gillespie tajā, ka esam redzējuši zināmus pozitīvus pavērsienus Birmā. Ceru, ka nākamā gada pirmajā pusē mums varētu būt pirmie kontakti ar jaunizveidoto cilvēktiesību komisiju Birmā. Uh, Mēs joprojām pagaidām vēl maz ko zinām par šo komiteju. Taču šķiet, šodien visi domājam par iespējām atbalstīt tās pozitīvās pārmaiņas, kuras nesen sākām vērot. Lai tās varētu atbalstīt, ir nepieciešami skaidri politiskie signāli. Es ceru, ka Eiropas ārējās darbības dienesta misijas reģionā varēs mums dot šādus signālus. Paskatīsimies, ar ko beigsies valsts sekretāres Hillarijas Klintons brauciens uz Birmu. Viņa ieradīsies Birmā šīs nedēļas beigās. Domāju, ka tas varētu ietekmēt arī Eiropas attieksmi pret Birmu. Pavisam nesen Ņujorkā mm, tikās ANO trešā komiteja. Mēs kārtējo reizi iesniedzām rezolūciju par Birmu Taču jāsaka, ka tā bija uh, savādāka, tā tika pielāgota jaunajiem apstākļiem Birma. Domāju, ka secinājums, ko varam izdarīt, ir līdzīgs tam, ko nesen teiks tā augstais komisārs. Daudz kas ir padarīts, bet vēl vairāk kas ir jāpadara. Esam priecīgi par uh, iepriecinošajām ziņām, taču vēlamies, lai šī kustība uz demokratizāciju būtu ilgstoša un neapgāžama, neatgriezeniska. No otras puses jāsaka arī, ka man nav nekādu ilūziju, pamatoties uz to pieredzi, kāda man ir ar citām Dienvidu Austrumāzijas valstīm ir ļoti grūti no šo valstu valdībām saņemt jau kādas saistības, it īpaši cilvēktiesību jomā. Mēs vēlētos, lai šīs valdības iesaistītos jēgpilnā dialogā un uzņemtos konstruktīvas saistības, taču ir ļoti grūti tās pārliecināt par šādiem soļiem. Mēs, protams, esam iesaistījušies veselā virknē cilvēktiesību dialogos šajā reģionā ar Indonēziju, Kambodžu, Laosu, Vietnamu Pavisam drīz sāksim dialogu ar dažām no šīm valstīm. Bet kā būs ar reālām pārmaiņām? Tā ir pavisam cita lieta nekā dialogs. Beig beigās tas viss atkarīgs no varas iestāžu politiskās gribas, vai pie varas esošie ir gatavi ieviest šīs politiskās pārmaiņas. Cilvēktiesību respekts un ievērošana ir ne tikai pašmērķis, bet arī neatņemama plašākas attīstības darba kārtības sastāvdaļa, ja šī valsts vēlas kļūt par modernu un atbildīgu valsti. Paldies par uzmanību. Dziękuję pan, bardzo panu Timansowi. Paldies Timans kungam godātie klātesošie, mēs esam uzklausījuši aicinātos ekspertus, Eiropas ārējā darbības dienesta pārstāvjus, kas mūs pārliecināja par to, ka ziņas ir labas. Mēs ceram, ka tās nozīmēs ilgstošu pārmaiņu procesu Birmā. Es ceru, ka šis process būs noturīgs. Vāras iestādes acīm redzot uh, vēlas ieviest šīs pārmaiņas. Tās ņem par piemēru pārmaiņas citās valstīs, nu, piemēram, uh, Polijas ārlietu ministra vietnieks devās uz tikās ar Birmas pārstāvjiem, kas viņam uzdeva ļoti daudz jautājumus. Manuprāt, interesi, ko Birmas pārstāvji iz, izrāda par tām valstīm, kurās ir notikusi demokratizācija, tā ir ļoti pozitīva zīme. Režīms izrāda pazīmes, ka vēlas mainīties. Gribētu pasvītrot to, ka Koenas kundzes izla... nolasītā vēstule vēlreiz liecina par to, ka trimdā esošie birmieši arī ir optimistiski un pozitīvi noskaņot šobrīd. Nobeigumā gribētu pateikties visiem uzaicinātiem viesiem un ekspertiem, kas piedalījās mūsu šī rīta sēdē, kuplinot to un informējiet mūs. Lielas paldies par jūsu paziņojumiem, secinājumiem, par jūsu runām. Lielas paldies Eiropas komisijas pārstāvjiem, Eiropas ārējā darbības dienesta pārstāvjiem, padomas pārstāvjiem. Tagad uh, šī rīta sēde ir beigusies. Tiksimies atkal pulksten trijos pēcpusdienā. Debats turpināsies par citiem jautājumiem. mēs eh, uzklausīsim ārējā darbības dienas ģenerālsektora vietnieku.